Uh, would, uh, like to... Kolēģi, dāmas un kungi, es uh, vēlētos sākt sanāksmi un. Uh, jā, es uh, atvainošos mūsu vācu tulkiem, jo es uh, šodien runāšu angļu valodā, respektējot mūsu godājumo viesi. Man ir tas prieks un tā iespēja jūs iepazīstināt ar Filu Angelīdisu kas sēž man līdzās, un eh, viņš ir darbojies eh, priekšsēdētāja amatā ASV Finanšu krīzes izmeklēšanas komisijā, kas tika izveidot 2009. gada maijā, un ir eh, laidusi klajā savu galīgo ziņojumu 13. februārī. Mūsu darbs eh, lielā mērā pārklājās ar šo institūciju, tāpēc jau pagājuši gadu mums bija tā laime tikties ar Angelīdis kungu un viņa komandu, kad arī mūsu komitejas delegācija devās uz Vašingtonu, lai tiktos ar parlamentāriešiem un arī valdības pārstāvjiem. Un eh, tātad eh, mums jau bija sanāksme, kurā mēs apmainījāmies viedokļiem. Šobrīd Fils eh, un viņa komanda ir eh, pabeiguši savu darbu, viņi var iepazīstināt mūs ar saviem secinājumiem. Mm, tiek izstrādāts galīgais ziņojums, kura projekts ir mūsu priekšā, tiek eh, gatavot arī grozījumi, un pēc dažām nedēļām būs arī viedokļa apmaiņa. Tagad es neiedziļināšos sīkumos, bet teikšu, ka Angelīdis kungs ir labi pazīstams privātā un valsts sektora uh, darbonis Amerikas Savienotajās valstīs. Viņam ir pieredze investoru aizsardzības, uh, finanšu jomā, arī korporatīvo finanšu reformu jomā. Viņš arī ir uh, vadījis Kalifornijas valsts kasi Kalifornija ir eh, štats, kurā dzīvo vairāk nekā 40 miljoni iedzīvotāju, līdz ar to uz viņa pleciem ir bijusi milzīga atbildība. Un viņš ir šajā amatā bijis no 99. līdz 2007. gadam, tātad vairākus gadus. Un, kā jau teicu, tālāk viņš vadīja eh, jau manis pieminēto īpašo komiteju, uh, Uh, pusotru gadu, un pēc tam, kad viņš aizgāja no valsts sektora, viņš izveidoja savu privāto uzņēmumu. Es uh, ilgāk nekavēšos un došu vārdu filam. Uh... Paldies uh, par man piešķirto godu šodien šeit atrasties. Paldies par uzaicinājumu. Eh, par to, ka es varu ierasties šeit un eh, šajā komitejā apspriest mūsu secinājumu un secinājumus par eh, finanšu un ekonomiskās krīzes cēloņiem. Iesākumā es vēlētos teikt, ka mums kā komisija bija iespēja tikties ar krīzes komiteju Vašingtonā, un šis uh, varētu būt viens no komponentiem arī turpmākajam dialo dialogam starp ASV un Eiropas Savienību par to, kā turpmāk pasargāt finanšu sistēmas un ekonomiku. Es uh, varbūt uh, varētu iepazīstināt jūs ar uh, mūsu secinājumiem un pēc tam uzklausīt jautājumus. Mūsu komisijas uzdevums bija noskaidrot, kas notika, kā notika, lai mēs varētu saprast arī, kāpēc šie notikumi ir izcinājās. Prezidents un kongress mums uzticēja pētīt finanšu un ekonomikas krīzes cēloņus savienotajās valstīs un izpētīt arī lielo finanšu institūciju finanšu problēmas, kuras radās vai kuras varētu rasties. Tāpat arī Uh, mēs, uh, mūsu uzdevums bija arī pētīt uh, juridiski rakstura problēmas, kas izkristalizētos izmeklēšanas laikā. Mēs iepazīstinājām ar savu ziņojumu šī gada 27. janvārī, un mēs iepazīstinājām sabiedrību ar mūsu uh, Uh, secinājumiem. Mēs pārskatījām miljoniem lapušu dokumentu, intervējām vairāk nekā 700 liecinieku un uh, organizējām 19 dienu ilgas uh, publiskas uzklausīšanas. Mūsu ziņojums ir pieejams visās vietās, uh, kur tiek tirgotas uh, grāmatas. Tas ietver sevi simtiem interviju, transkripcijas. Uh, Un daudz materiālu ir arī atrodama mūsu tīmekļa vietnē. Un tātad mūsu jaunā tīmekļa vietne, es jums tūlīt nosaukšu adresi. Tātad mums ir jauna tīmekļa vietne. Un tā ir fcic.lo.stanford.edu. Mūsu komisijas darbs noslēdzās šī gada 13. februārī. Daži no finanšu nozarē un Volstrītas darbā iesaistītajiem varētu vēlēties aizmirst šīs krīzes notikumus un uh, apgalvot, ka neviens nebūtu varējis to prognozēt. Tomēr, ja mēs nemācīsimies no vēstures, tad ir maz ticams, ka mēs atgūsimies no šīs krīzes. Uh, Tāpēc mūsu ziņojums eh, atspoguļo faktus, pienākumus, atklāja, eh, kāds sajukums ir valdījis un norāda, kā būtu bijis iespējams izvairīties no krīzes. Mūsu uzdevums nav pārrakstīt vēsturi, bet vienkārši to atspoguļot. Globālā finanšu krīze ir radījusi lielas sekas ASV un valstīm visā pasaulē, un visi mēs vēlamies saskatīt atveseļošanās pazīmes, bet ir jāsaprot, ka šie notikumi ietekmēs mūsu ekonomiku paudzēm. Uh, Um, šī krīze ir izraisījusi haosu mūsu ekonomikā, tāpat arī Eiropā, un mūsu valsts patiesībā vēl turpina atgūties no šīs kataklizmas sekām. Dienā, kad mēs publicējām savu datumu, vairāk nekā 26 miljoni Amerikas iedzīvotāju bija zaudējuši darbu, nevarēja atrast darbu, meklēja darbu. Aptuveni 11 miljard, triljonu dolāru tika zaudēti, tad tie bija līdzekļi, kas tika ieguldīti ietaupījumos, un 4 miljoni ģimeņu bija zaudējuši savus mājokļus, un tiek plānots, ka viņu skaits vēl pieaugs. Tāpat arī daudzi nevainīgi cilvēki šobrīd ir spiesti baidīties par savu turpmāko nākotni un saskarties ar ekonomisku nedrošību Savienotajās valstīs ir bijušas debatas par finanšu palīdzību uh, lieliem uh, finanšu uzņēmumiem, kas uh, bija pārāk liela, lai drīkstētu nogrimt, bet mūsu uzdevums bija atbildēt uz šo lielo jautājumu. 2008. gadā mēs bijām spiest izvēlēties starp divām alternatīvām, vai nu riskēt ar pilnīgu mūsu ekonomiskās sistēmas sagrāvi, uh, vai arī ieguldīt triljonus dolāru šajā sistēmā un privātos uzņēmumos, pat neraugoties uz to, ka miljonu cilvēku vienalga zaudētu savas darba vietas un mājokļus. Savas eh, izmeklēšanas beigās mēs nonākā, nonācām pie sešiem galvenajiem secinājumiem, un tos es arī vēlos jums izklāstīt. Pirmkārt, mēs secinājām, ka šī finanšu krīze bija tāda, no kuras varēja izvairīties neraugoties uz to, ka daudzi, kas bija iesaistīti finanšu un politikas jomā, tomēr uzskatīja, ka uh, šo krīzi nevarēja prognozēt. Nē, šai krīzē bija priekšvēstneši, bet daudzi no tiem netika ņemti vērā. Mūsuprāt, šis haoss bija uh, kļūdainu spriedumu un cilvēku rīcības rezultāts, un Mūsu finanšu sistēmas flagmaņi ignorēja brīdinājumus un pazīmes, kas ļautu pārvaldīt uh, draudošos riskus, kas bija būtiski mūsu valstī. Valdīja ļoti liels hauss. Izveidojās burbulis ar riskantajiem hipotēku aizdevumiem, un uh, 90. gados bija eh, daudz ziņojumu par uh, agresīvu hipotekāro kreditēšanu, un jau 2004. gadā eh, FIB informēja par to, ka uh, krāpniecība hipotekāro kredītu jomā varēja kļūt par epidēmiju, kam būtu milzīga finansiāla ietekme, un bija citas pazīmes - riskantas tirdzniecības aktivitātes pieauga, un finanšu uzņēmumi paļāvās uz īstermiņa aizdevumiem. Šajā ziņojumā atspoguļoti konkrēti gadījumi, kad vadītāji neuzņēmās rīcību, lai novērstu notikumus, kas eh, mūs noved finanšu krīzē. Būtībā ir virkne neizdošanos. Finanšu uzņēmumi eh, iepirka pārdeva vērtspapīrus, kurus tie nekad neizpētīja, un no 2006. gada rudens eh, Mm, kad nekustamo īpašumu cenas sāka kristies ievērojami, Wall Street uh, Journal uh, konstatēja 1,6 triljonu dolāru uh, saistītu uh, vērtspapīru pieaugumu. Un 2006. gadā Moody's apstiprināja aptuveni 30 nekustamo kredītu. Akcijām katru dienu, un rezultāti bija katastrofāli. Un, ja mēs pieņemsim, ka šī krīze bija vienkārši dieva pirks, tad ir jāsaprot, ka tas atkārtosies atkal un atkal. Otrakārt ir jākonstatē, ka finanšu regulēšana bija ļoti neveiksmīga, un tieši tāda ir mūsu finanšu tirgi bija nestabili. Jau gadiem ilgi mēs neregulējam to, kas bija jāregulē, un tas bija tieši tādēļ, kas, ka mēs ļāvām tirgum pašam sevi koriģēt, un finanšu uzņēmumu varēja paši tik galā ar saviem jautājumiem, un rezultātā pietrūka regulējumā. Alens Grīnspens, kas ir uh, Fed vadītājs arī, manuprāt, nerīkojas pietiekami pareizi, un mēs savā ziņojumā skaidri norādījām uz to, ka mūsu finanšu sistēmā ir milzīgi trūkumi, kas ļāva riskiet ar triljoniem dolāru. Un tas savukārt nozīmē, ka vērtspapīri tika pārdota pa labi, pa kreisi, tika izveidot finanšu mašinērija, kuru pat nosauca par ēnu banku sistēmu. Mūsu valdība savukārt ļāva finanšu uzņēmumiem pašiem izvēlēties savus regulātorus. Tas savukārt nozīmē, ka uzņēmumi izvēlēs visvājākos regulātorus. Manuprāt, mēs nevaram vairs ļaut, lai vadītāji neturpinātu regulēt finanšu sistēmu. Daudzos gadījumos eksistēja pienācīgs regulējums, taču bija iespēja izvairīties no regulējuma. Nu, pastāstīšu par četriem piemēriem, kas, manuprāt, ļoti labi norāda uz to, ka, ja jautājumi tiktu regulēti ar likuma spēku, tad būtu daudz labāks iznākums. Pirmkārt, uh, Finanšu ministrijai bija visas iespējas nodrošināt to, lai uh, ne, netiktu izsniegti kredīti bez jebkāda seguma. Arī akciju komisija varētu pieprasīt lielāku kapitāla segumu un ierobežot riska uzņēmumu darbību. Tas arī nenotika. Arī eh, ASV Federālā banka varētu labāk regulēt komercbanka, kā Citigroup, tā lai nepieļautu uh, atvesināto vērtspapīru radīšanu, kas vispār nebija saistīti ar reālām darbībām. Arī tas nenotika. Ceturtais piemērs ir saistīts ar to, ka regulātori varētu neļaut uh, plašākai sabiedrībai ne, neierobežoti uzņemties jaunas kredītas aizstības, un arī tas nenotika. Skats, ka mūsu komisija nebija pārsteigta, ka finanšu nozara, protams, gribēja vājaku regulātoru darbību. Taču šajā rezultātā sanāca tā, ka kritiskai ekonomikas sektorā, kas ir finanšu sektors, nepietika uzraudzība. Varam teikt, ka mūsu ekonomika vairs nebija pietiekami stabila un neizturēja pārbaudi. Mēs varam pa pamanīt arī to, ka daudzos gadījumos tieši finanšu institūciju sistēmiska darbība izraisīja krīzi mēs redzējam to, ka finanšu institūciju darbības stils ļoti ietekmē situāciju. Daudzos gadījumos bija tā, ka no riska uzņēmumi izvairījās tā, lai aizsargātu sevi un teica, ka šādā veidā it kā aizsargā valsts intereses, bet tā tas reāli nenotika. Mēs saņēmām precīzi informāciju tajā brīdī, kad pētījām šo jautājumu varējām redzēt, ka reāli uzņēmumu vadītāji rīkojas daudzos gadījumos absolūti uh, neadekvāti, bezatbildīgi, un tas notika tādos uzņēmumos kā AIG, Bear Stearns, Fannie Mae, Lehman Brothers, Merrill Lynch un arī daudzos citos uzņēmumos. Mēs varējām redzēt, ka uzņēmumus uzņēmās pārāk lielu risku, viņi riskēja ar pārāk lielu kapitālu un pārāk lielā mērā bija atkarīgi no īstermeņa kapitāla. Tīpaši, ja mēs runājam par lieliem, lielām finanšu institūcijām, tad varam redzēt, ka tieši tirzniecības jomā ar vien plašāki riski tika pārņemti, piemēram, tika izveidotu, izveidot finanšu, izveidot finanšu instrumentu paketes, kas savukārt jau bija nākamo pakāpju uh, finanšu instrumenti, kas ir saistīti sākotnēji ar hipotekāriem riskiem, un varējām redzēt, ka daudzos gadījumos uzņēmumi izma izmanto vienkārši matemātiskus modeļus, lai noteiktu risku, un šādā veidā mēģināja arī attaisnot risku. Vēl viena lieta ir kompensāciju sistēmā. Uh, ja nav regulējuma attiecīga, ja ir milzīga konkurence, tad, protams, arī algas pieaug un dažāda veida kompensācija pieaug, kas arī bija absolūti nepareiza. Finanšu institūcijas bija tās institūcijas, kas piedāvāja plašākai publikai um, finanšu, atvasinātos finanšu instrumentus pēc tam, kad 2000. gadā tika noņemts uh, regulējums no šāda veida vērtspapīriem. Nu, mēs saskaitījām, ka kopumā šāda veida akciju un vērtspapīra apjoms pārsniedzā uh, 673 triljonus dolāru, kā rezultātā bija ļoti negatīvi, ļoti negatīvi uh, rezultāti un daudzos gadījumos cilvēki smagi cieta tajā brīdī, kad hipotekāro kredītu sistēma sagruva. Ceturkārt, esam pamanījuši, ka pietrūka caurskatāmības, pietrūka pienācīga regulējuma, un tas savukārt finanšu sistēmai ļāva virzīties uz sabrukuma, sabrukuma virzienā. Un mēs savukārt, mēs ekspertu grupā uzskatījām, ka ir ļoti svarīgi runāt tieši par valdības, eh, valdības atbildību. Pirms 2008. gada daudzas finanses institūcijas eh, aizņēmās pašas ļoti plaši viena no otras un eh, ļāva arī savi, savam kapitālam, savam pamatkapitālam samazināties Ja mēs runājam par piecām lielākajām investīciju bankām, kas ir Bear Stearns, Goldman Sachs, Lehman Brothers, Merrill Lynch un Morgan Stanley, šajās bankās uh, 2007. gadā bija viņu iespēja sekt savus parādus bija 40 pret 1. Tas nozīmē, ka pret katriem 40 dolāriem, ko viņi izsniedza, bija tikai viens kapitāla dolārs, ar ko varētu to kompensēt. Tas nozīmē, ka viņi aizņēmās 10 miljonu dolāru un vajadzēja atkal un atkal ņemt kredītos, lai varētu samaksāt iepriekšējos. Uh, Div, divas bankas, Fannie Mae un, Cre un Freddie Mac savukārt, sasniedz uh, finanšu kompensācijas uh, koeficientu 75 pret 1, un tāda banka kā Citigroup 2007. gadā sasniedza uh, kapitālā kompensācijas koeficientu 48 pret 1. Daudzos gadījumos savukārt šīs pašas institūcijas sniedzā neprecīzu informāciju publikai, mēģinot noslēpt reālu situāciju. Vairākas finanšu institūcijas uzņēmās milzīgus parādus, un problēma bija tāda, ka viņi šo aizņemto kapitālu tērēja ļoti riskantām, riskantām investīcijām. Viņi uh, Uh, pārņēma uh, uzņēmuma akcijas ar milzīgu uh, riska līmeni, un tā kā tajā laikā nebija pieprasīta caurskatāmība, tad attiecīgi nebija arī atbildības. No vienas puses bija aizņēmumi, no otras puses bija riskanti, riskants investīcijas, un nebija iespējas, iespējas izsakot šai situācijai. Pēdējo gadu laikā izveidojas tā saucamā ēnu banku sistēmu, uh, sistēmu, un tas savukārt varēja aizsargāt bankas pret, uh, pret uh, banku iztukšošanu no investoru puses. Amerikas tradicionāla banku sistēma tika pilnībā izpostīta, un tajā brīdī, kad hipotekāra aizdevumu tirgus vairs nedarbojās, tad Gal galā bija jāmaksā par saviem parādiem un sākās arī milzīga panika, par ko jūs esat labi informēti. Piektkārt, mēs varam konstatēt, ka politiķi nebija gatavi krīzei un ka viņi rīkojas nekonsekventi, kas savukārt veicināja paniku. Komisija sniedza informāciju um, mūsu Uh, vadībai un varam teikt, ka gan Federālā banka, gan arī valsts kase, uh, kas savukārt ir tās institūcijas, kurām ir jāuzraugā situācija finanšu tirgos, šīs institūcijas 2007. un 2008. gadā nevarēja adekvāti rēģēt, un tas notika tieši tādēļ, ka viņiem pietrūka informācijas par to, kas notiek finanšu sistēmā, kura viņiem bija jāuzrauga politiķi un uh, situācijas noteicēji uzskatīja, ka Viņiem vēl ir iespēja situāciju risināt, bet tā tas reāli nebija. Atkal un atkal kopš 2007. gada pavasari uh, politiķi un regulātori mēģināja situāciju labot. Viņiem šķita, ka viņi varētu iegražot krīzi, bet tā tas reāli nenotika. Viņi piedāvāja dažādu veidu programmas, lai varētu kontrolēt situāciju, taču viņiem nebija nekādas strateģiskas programmas. Uh, lai finanšu tirgus varētu kontrolēt vienkārši tādēļ, ka viņiem nebija informācijas par reāliem riskiem finanšu sistēmā. Mūsu komisija secināja, ka augstākā līmeņa politiķi un vadītāji nevarēja pareizi saprast finanšu krīzes izcelsmu un līdz ar to arī pareizi rēģēt. Nu, piemēram, 2007. gadā, kad Bērs Sterns eh, riska kapitālā fonde investēja uh, Eh, hipotekāro kredītu vērtspapīros, tad eh, viņi tika uzskatīts par uh, relatīvi unikālu variantu. Uh, taču, kad Lehman Brothers banka uh, bankrutēja tikai mēnesi pirms tam, tā noslēdza līgumu par 900 tūkstošiem atvasināto vērtspapīru iepirkšanu. Uh, Un to pašu mēs varam novērot arī runājot par citām bankām, arī par tādu uzņēmumu kā AIG, kuri arī ļoti riskanti aizņēmās un gal galā nevarēja nodrošināt attiecīgu segumu. Sestkārt esam pamanījuši, ka atbildība un ētikas apziņā vadītājos a, bija stipri kritusies. Mēs varējām konstatēt, ka ir ļoti svarīgi, lai itveida vadītāji rīkotos absolūti atbildīgi un ar ētikas apziņu. Tā tas nenotika, viņi aizmirsa, ko īsti nozīmē nodrošināt caurskatāmību, ko nozīmē nodrošināt godīgumu un taisnīgumu. Tāpēc mēs varam konstatēt, ka krīzi veicināja arī sistēmiskie trūkumi ētikā un atbildībā. Mēs nevaram, protams, apgalvot, ka pilnīgi visi bija negodīgi, taču lielāka daļa uh, tiešām rīkojas negodīgi. Tas nozīmē gan to, gan, gan to ka uh, tika zaudēts investīcijas, bet arī uzticība. Milzīga nauda tika investēta un daudzos gadījumos varēja konstatēt, ka uh, brokeri uzņēmās finanšu saistības, lai gan jau pašā sākumā viņi skaidri zināja, ka neplāno atdot šo naudu. Daudzos gadījumos bankas piedāvāja tā, tādus kredītus, tik lielus kredītus, ka bija absolūti skaidri saprotams, ka uh, aizņēmēji nevarēs šo naudu nekādā gadījumā atdot. Vienā pētījumā mēs varējām redzēt, kā starp 2005 un 2007 gadu uh, tādu aizdevuma apjoms, kas, kurus jau no paša sākuma varēja uzskatīt par krāpnieciskiem, ka šis apjoms pārsniedza 1 triljonu dolāru. Mūsu pētījumos varējām pamanīt, ka finanšu uzņēmumi, kad viņi piedāvāja riskantus kredītus un pārdeva tālāk investoriem, ka viņi maz nesniedza precīzi informāciju par riska pakāpi varu teikt, ka tad, kad mēs izpētījām atbildību, tad mēs skaidri norādījām uz to, ka tieši tie vadītāji, kas darbojas regulātoru aģentūrās, kas darbojas valdības līmeņos, ka viņi bija tie, kuri bija reāli atbildīgie, lai gan mums nebija tādas, pā, tādu pašu pilnvaru kā, piemēram, parlamenta krīzes komitejas, bet mums bija pietiekamas pilnvaras, lai varētu piedāvāt jaunu virzienu, un mēs ļoti gribējam skaidri pateikt, ka nekadā gadījumā mūsu ziņojums nav pēdējā instants, ka nekadā gadījumā mūsu ziņojums nav tas pēdējais ziņojums, kas ļautu uh, pabeigt krīzes seku uh, un iemeslu pētījumu. Noteikti būs turpinājums, un varam teikt, ka joprojām ir diezgan lieli sistēmiski riski. Tagad mums ir informācija par to, ka 2009. gadā finanšu institūcija peļņas līmenis bija trīsreiz lielāks par 2006. gadā sasniegto. Un arī tagad akciju uzņēmumi un riska kapitāla uzņēmumi arī saņēma milzīgu peļņu 2010. gadā. Nobeigumā vēlos pievērst jūsu uzmanību informāciju, ko mēs saņēmām divus mēnešus pēc tam, kad nopublicējām savu ziņojumu. Pētījumu laikā mēs ļoti redzējām, ka kāds uh, biržas uzņēmumus kritiski ieskatīto savā darbībā. Varam konstatēt, ka Amerikas nodokļu maksātāji uzticējās vadītājiem, uzticēja milzīgu summu un savukārt nebija pietiekamas atbildības. Sanāca tā, ka šie uzņēmumi uh, neatbildēja par saviem par saviem riskiem, par saviem, saviem nepareiziem lēmumiem. Tika piedāvāt 700 uh, miljārdu dolāru glābšana, glābšanas programma, un kas savukārt bija bezprecedenta risinājums no valdības puses, lai varētu glābt finanšu sektoru. Taču izskatās, ka vislielākā problēma ir tāda, ka pār krīzi maksā nevis tie, kas to ir izraisījuši, bet pavisam citi nodokļu maksātāji. Un šajā kontekstā varam teikt, ka finanšu nozares un politiķu centieni, lai atteiktos no finanšu reformām, tad šie centieni, manuprāt, prasa milzīgu uzmanību no mūsu puses. Mēs daudz kā redzējam, ka būtu jāatsakās it kā no finanšu reformām, uh, Tagad uh, ir jau radīts jauns likums, Dot Franka likums, kas būtu labs pamats uh, finanšu sistēmai, uh, sistēmas atvesļošana, taču jau atkal skan balsis par to, ka varētu atteikties no šāda likuma. Uh, šajā likumā ir teikts, ka būtu nepieciešams samazināt, samazināt risku, savukārt citri, citi uzskata, ka vajadzētu samazināt budžetu, uh, um, komitejai, kas būtu atbildīga pār um, regulātoru darbību. Tagad tiek uzskatīts, ka jaunais finanšu regulējums savukārt ir pārāk ambiciozs, ka būtu labāk atgriezties pie vecajām labajām dienām, kad uh, finanšu sistēma varēja plaukt, taču atceramies, ka tieši šāda neregulēta situācija noveda pie milzīgas krīzes. Sanāk tā, ka tie pierādījumi, tā informācija, ko mēs savācām, e, tie netiek ņemt vērā nopietni. Tagad jau varam pamanīt, ka ir spēki, kas gribētu neļaut reformēt finanšu sistēmu, un mums ir nepieciešams tagad uh, veidot tādu ekonomiku, kurai būtu ilgspējīga izturība. No manas puses ir arī daži priekšlikumi. Pirmkārt, ir nepieciešams veicināt reformas, tā lai šīs reformas notiktu pēc iespējas ātrāk. E, jaunais likums, ko jau parakstīja prezidents Obama, šis likums ir jāievieš pilnībā. Lai šo likumu varētu ieviest, ir nepieciešama resursi, ir arī nepieciešama politiskā griba. Un ja kongress gribētu savu darbu darīt pareizi, ir ļoti svarīgi, lai, lai viņi rīkotos izšķiroši arī mums. Ir jādomā par finanšu tirgus situācijas veicināšanu, uzlabojumu, ir jādomā arī par to, kā mūsu valsts var sadarboties ar citām valstīm, piemēram, ar Eiropas Savienības valstīm, tā lai izveidotu vispārējo finanšu regulējumu visā pasaulē, lai nestanāktu vienkārši tā, ka finanšu sektors atteiksies no darbības. Dažās valstīs savukārt darbosies, citās valstīs rezultātā cietīs iedzīvotāji tajās attiecīgajās valstīs. Varu arī teikt, ka ir ļoti svarīgi, lai finanšu sistēma darbotos godīgi. Lai gan uh, Mūsu komisija netika izveidota ar mērķi uzsākt kriminālu vajāšanu, bet jautājums, ko man visbiežāk uz, uzdot, ir, kur tad ir uh, krimināla vajāšana tiem, kas ir nodarījuši pāri mums visiem. Tagad varam teikt, ka trūkst atbildības, un cilvēki ir ļoti neapmierināti, cilvēki ir nokaitināti. Taču ir jākonstatē, ka uh, ka svarīgākais ir panākt to, lai, lai likumi darbotos un lai nebūtu tā, ka tie, kuriem ir vāra un nauda, ka viņiem ir labvēlīgāk, pret viņiem ir labvēlīgāka attieksme nekā pret citiem. Ir ļoti svarīgi sadarboties mums ar attiecīgajām institūcijām, lai tie, kuri rīkojas pret pamatprincipiem, lai viņi saņemtu ties taisnīgu sodu. Uh, Nobeigumā teikšu, ka ir ļoti svarīgi sākt veidot tādu ilgspējīgu ekonomiku, kurā finanšu sektors veicinātu ilgtermiņa izaugsmi, tā lai pateicoties finanšu sektoram būtu jaunas darba vietas un labklājība. Un tam ir jānāk roku rokā ar korporatīvo atbildību, ar attiecīgo morālu un ētisko kompasu. Eh, traģiskā situācija, ko mēs varējām novērot pēdējo gadu laikā, skaidri parādīja, ka līdz šīm investīcijas drīzāk bija riskantajos finanšu, eh, finanšu papīros, nevis eh, um, reālajās uh, infrastruktūras uzlabojumos vai arī reālajā celtniecībā. Līdz šim bija tāda attieksme, ka nauda ir tā, kas ražo naudu, nevis nauda ir tā, kas veicina uh, reālo vērtību ražošanu, un tas ir absolūti nepareizi. Mums ir ļoti svarīgi veidot reālu pamatu ekonomiskajam progresam. ASV 1980. gadā 15% nāca no kapitāla pieauguma, taču 2000. gadā jau 30, 30%. Un starp 78. un 2007. gadu uh, finanšu sektora apjoms pieauga no 3 triljoniem dolāru līdz 36 triljoniem dolāru. Un tagad ir īstais brīdis, lai mēs mainītu savas ekonomikas virzību tā, lai finanšu sektors nebūtu mūsu noteicējs, lai finanšu sektors būtu mūsu kalps un ļautu veidot reālu ekonomiku. Varam teikt, ka finanšu krīzes seku un iemeslu pētīšana vēl ir pašā priekšā. Mums tagad ir nepieciešams ne tikai uzzināt, kādēļ mēs kaut ko izdarījām nepareizi, bet arī skaidri sākt rīkoties pareizi. Paldies! Thank you. Thank you very much, Phil. Paldies, Fil, par šo detalizēto ieskatu jūsu ziņojumā un tā secinājumos ir svarīgi apzināties, ka uh, šo ziņojumu sastādīja Finanšu krīzes izmeklēšanas komisija. Savukārt mēs neesam izmeklēšanas komisija, un arī mūsu uh, institūciju uzbūve uh, atšķiras. Uh, šis ziņojums uh, nav ticis sastādīts kongresa paspārnē. Uh, es uh, vēlētos uh, pielietot parasto procedūru un dot vārdu atsevišķu politisko grupu deputātiem, lai viņi varētu komentēt, teikt to vai uzdot jautājumus. Un šodien mēs sāksim ar konservatīvo grupu, kas šeit ir lielākā grupa. Dosim vārdu diviem no viņiem, pēc tam pāriesim pie sociāldemokrātiem. Ā, jūs vēlieties runāt pirmā. Labi, tad referenti runās pirmā, pēc tam būs divi no konservatīviem, divi no sociāldemokrātiem, viens no liberāļiem, viens no zaļajiem, kas nav ieradies, bet var gadīties, ka viņš vēl ieradīsies. Un pēc tam runās viens no kreisajiem, mūsu grieķu draugs, un tad EFD, Bargezio, un pēc tam sāksim atkal no jauna. Pervanš, vārds jums. Merci. Uh... Paldies. Angelīnī kungs, jums ir jāuzliek austiņas, lai jūs dzirdētu ogojumu. Es runāšu savā dzimtajā valodā. Paldies par to, ka jūs šodien esat ieradies pie mums pēc apmeklējuma, ko mēs jums veltījām ASV. Kā jau teicām, eh, tad mūsu. Uh, bet jūsu uh, eh, iestāde strādā savādāk nekā mūsu komiteja. Un uh, tas darbs, ko jūs uh, esat veikuši, jūs secinājumi mums sniedz pagātinājumu. Divas lietas, kas man likās īpaši uzkrītoši, ko jūs teicāt. Daudzi no tiem, kas ir līdzvainīgi krīzē, šodien atbildīgi arī par to, kā atrast risinājumu krīzes izraisītiem sekām. Un tas noved pie tā, ka status quo saglabājas un tas e, izraisa arī risku. Un bieži vien tiek teikts, ka pārāk liels noregulējums izraisa kapitāla bēgšanu, aizplūšanu. Un gribētu vēl teikt, ko agrāk kādreiz teica arī Žaks Vilors. Varbūt, ka ir jāatzīst, e, ka šis arguments e, nav pamatots nevar jau eh, finanšu uh, tirgus uh, spēlētājs vienkārši tā viņiem uzliek pārāk lielus un ciešus iemauktus uh, globālajā tirgu. Vienmēr ir jāsaka, ka tie, kas ir finanšu un uh, ekonomikas krīzes uh, upuri, nav atbildīgi par krīzi. Un šai saistībā gribētu uzdot jums divus jautājumus. Protams, ka es zinu, ka tas pārkāp jūsu mandātu, bet jūs esat daudz eh, uzzinājis, ļoti intensīvi esat strādājis pie tā, varbūt, ka jūs eh, tādēļ arī zināsiet, kas ir jādara. Mēs eh, parlamentā divas reizes esam balsojuši par to, ka finanšu transakcijas ir jāpliek ar nodokļiem. Regulējums, protams, arī ir ļoti svarīgs. Ir jābūt noteikumiem, bet ir jābūt arī naudai, kapitālām, nepie, investīcijām. Tas uh, šim priekšlikumam ir savas priekšrocības, bet tas varētu iet arī tālāk. Protams, ka finanšu tirgi ir ļoti sarežģītiem, ir kompleksa daba. Un vienmēr, kad kaut kas tiek mēģināts, tad, eh, protams, ka iesaistīties vienmēr kaut ko izdomā, kā tikt no situācijas ārā bet šī ideja par finanšu tirgus aplikšanu nodokļiem tā tiek virziet uz priekšu, un pēc tam, pēc krīzes, eh, rodas iespēja pirmo reizi izdenot risinājumu, kas varbūt eh, nav tajā instrumentu kopumā, eh, ko, ar ko izmanto tie, kas ir atbildīgi par šo krīzi. Jā, kā varbūt mēs varētu sadarboties ar ASV, lai šo priekšlikumu virzītu uz priekšu. Un tagad mans otrs jautājums par G20. Mēs zinām, ka G20 uh, to drīz atkal Francijas prezidentūras sāks kopā. Gribētu atgriezties pie savā sākumā minētā argumenta, ka finanšu tirkus dalībnieki saka, ka problēma nevar uh, risināt, un ka tā ir ļoti globāla problēma, bet G20 tieši tādēļ ir, lai risinātu globālas problēmas. kā jūs ASV un mēs Eiropas Savienībā mēs varam izmantot šo fórumu, lai rītdien būtu labāk nekā vakardien? So, for... Labi, pirmām kārtām es vēlētos uh, uh norādīt, ka uh, Eh, es labprāt arī izteiktos komisijas vārdā, sakot, eh, ko tad mēs konstatējam. Pirmkārt, es vēlētos eh, komentēt šo reglamentējošās arbitrāžas, jeb starpniecības lomu. Mūsuprāt, šī tendence ir ļoti satraucoša. Un, Iespējams, mēs pieredzēsim, ka finanšu joma mēģina nostādīt vienu sabied... nāciju pret otru. Uh, Pirms dažiem mēnešiem izskanēja komentāri par to, ka uh, naudas līdzekļi var plūst jebkurā izvēlētajā virzienā, un tāpēc šīs uh, valstu grupas, kas kalpo par finanšu centriem Eiropas Savienības, Savienotās valstis, ir svarīgi, lai tās prioritizētu reglamentējošo ietvaru, kas uh, neļautu sanaidot mūsu valstis un uh, neutralizēt vajākos, kā jau tas notika krīzes noskaņās. Mēs esam pieredzējuši divus gadījumus 2000. gadu sākumā, kad Eiropas Savienība vēlējās, lai ASV uzņēmiem būtu konsolidēts ASV regulators piemēram, piecām finanšu bankām, lai būtu šāds regulētājs, bet, diemžēl, izvēlētajiem regulētājiem nebija nekāda pamata kļūt par šādu uh, regulētāju. Arī AIG izvēlējās uzraugu, un Eiropas Savienība pieprasīja konsolidētu uzraudzību. Uh, tam vajadzēja kalpot par pamatu uh, ciešākām attiecībām starp uh, aba, abiem reģioniem uh, šajā jomā, bet tas, diemžēl, nenotika. Es nevaru komentēt par šo finanšu darījumu nodokli, vienīgi runājot par Dodd Frank tiesību aktiem notika debates, un šķiet, ka balsoja galvenokārt demokrāti, uh, Un uh, tika panākts, ja, ka gadījumā, ja ir darīšana ar uzņēmuma problēmām, tad um, mums būtu iespēja veikt nozares novērtējumu par sanācijas izmaksām. Un es vēlētos piebilst, ka jaunais budžets, ko ierosināja konservatīvo pārstāvis Rājenkungs, ka šajā projektā tiek plānots svītrot šos nosacījumus. Līdz ar to ASV arī diskusijas vēl turpinās, bet Uh, principā šobrīd mēs vēlamies uh, atvieglot šo nastu, kas ir uz nozars par leciem, par uh, tiem, kas ir neadekvāti riskējuši. Mūs bažīgus dara tas, ka e, šī reglamentējošo svīru sistēma ir spēle, kurā Volstrīt joprojām aktīvi iesaistās, un e, tā arī turpinās iesaistīties. Pirms dažiem gadiem mūsu valdība un tostarp arī jūsu bankas iesaistījās Volstrītas sanācijas pasākumos, bet rezultātā e, šī nozara ir atpakaļ un nodarbojas ar aktīvu lobēšanu. Tāpat, piemēram, tādi giganti kā Fanny May, viņiem tika aizliegtas jebkādas turpmākas lobēšanas aktivitātes, bet šādi ierobežojumi netika piemēroti nevienai Volstrītas institūcijai, kas arī saņēma milzīgu atbalstu. Paldies, tagad es došu vārdu Pietikainen kungam un tad Kratskungam, kas pārstāv Kristīgos demokrātus un Eiropas tautas partiju. Pietikainens kundze, paldies, un paldies jums par jūsu labo analīzi, ko mums bija tas gods uh, dzirdēt, tostarp arī apmeklējot Amerikas Savienotās valstis. Eh, es uzskatu, ka daudzas no jūsu secinājuma pamatnostādnēm labi saskana ar to, par ko mēs šobrīd runājam Eiropā un es uzskatu, ka svarīgi ir tas, ko jūs teicāt, ka no šīs krīzes mēs būtu varējuši izvairīties. Protams, ir jāvērš kritika pret finanšu jomā iesaistīto ētiku, bet eh, to starp nedrīkst aizmirst, ka atbildīgi ir arī politiķi un lēmumu pieņēmēji, un viņi ir atbildīgi pret saviem vēlētājiem šajā jomā ir bijusi milzīga neizdošanās. Mēs esam, mēs strādājam abās Atlantijas okeāna pusēs ar atšķirīgām pilnvarām un atšķirīgām metodēm, bet mūsu galvenie secinājumi sakrīt, jo īpaši attiecībā uz šo reglamentējošo arbitrāžu un turpmāk veicamajiem pasākumiem. Vai jums ir kādi formāli vai neformāli priekšlikumi par to, kādus turpmākos pasākums veikt? Mēs zinām, ka G20 nav īpaši aktīvi iesaistījies leģislatīvo reformu veicināšanā, kas atbilst mūsu nostādnēm. Gratskungs, tad es ļaušu, Gratskundze, es ļaušu jums atbildēt uh, abām reizē. Paldies, priekšsēdētāji. Jāšanāšu grieķu valodā, Angelīdas kungs. Jā, tā tad es priecājos par to, ka mums ir tas gods eh, jūs veikt eh, mūsu vidū un eh, bija ļoti labi uzklausīt jūsu priešlasījumu par to vērtējumu, ko ir veikusi jūsu komiteja, ko jūs vadījāt, lai izpētītu krīzes sekas. Es eh, esmu no Grieķijas un esmu no tā paša apvidus, no salām, Eptanis salām. Nu, kur nākat arī jūs sākotnē. Es interesanti ir tas, ko jūs stāstījāt. Arī personīgi priekšlikumi raugoties uz nākotnes eh, soļiem, kurus vajadzētu spērt. Es ar īpašu uzmanību klausījos jūsu priekšlikumu ka Eiropas Savienība un ASV tām vajadzētu cieši sadarboties savstarpēji. Arī starptautiskā līmenī ir svarīgi, ka divi tādi ļoti lieli un svarīgi finanšu bloki, kā ASV un Eiropas Savienība strādā kopā, īstenībā tas ir obligāti nepieciešami. Jā, arī G20 jau mēģina un Eiropas parlaments arī to prasa, un Eiropas Savienība īpaši uzsvērt sadarbības lomu. Man ir jautājums. Gribētu uzdot jautājumu, vai jūs personīgi un komiteja šo savstarpējo sadarbību ASV un Eiropas tirgus savstarpējo sasaist esat ņēmuši vērā uh, arī tajā, kādēļ izraisījās krīze un kādas ir bijušas reakcijas. Un jūs esat salīdzinājuši, kādi ir sanācijas pasākumi glābšanas pasākumu. Eiros parlaments ir bijis ļoti aktīvs šai ziņā, un uh, tas ir prasījis attiecīgs regulējuma un glābšanas pasākumus, un uh, ir eh, tā mērķi ir bijuši tādi ļoti stingri un uh, augsti sprausti, daudz augstāk nekā dalību valstu valdības. Mēs vēlamies lielāku regulējumu. Tik tā pirmais jautājums. Otrais jautājums par finanšu darījumu nodokļiem mēs atzīstam, visi atzīstam, ka finanšu tirgus tam ir jāatbild par uh, izraistiem riskiem, it īpaši tādēļ, ka sabiedrība cietus no sekām, no krīzes sekām. Un tā ir jācenās ar sekām. Kā jūs vērtējat attiecīgos priekšlikumus? Vai jūs domājāt, ka Eiropas Savienība viena pati var, uh, varēs īstenot šos finanšu darījumu nodokļus? Un tas būtu kaut kas līdzīgs kā pievienotās vērtības nodoklis uz finanšu darījumiem. Vai jums arī ASV jau ir līdzīgas idejas? Uh, thank you very much. Paldies! Paldies arī par to, ka jūs apzināties mūsu kopīgo mantojumu, kā, jo mēs uh, abi esam cilvēki, kas celušies no Jonijas jūras uh, skaistā reģiona. Pirms ierados šeit, es daudz lasīju par Eiropas Savienības reakciju, par politiskajām iniciatīvām, ko jūs esat uzņēmušies. Un uh, manis veiktais darbs uh, aptver divu ar pusgādu periodu, kuru laikā mēs veicām izmeklēšanu. Un pamatojoties uz šo manu izmeklēšanu, mēs esam veikuši pāris novērojumus, tostarp par regulātoru iespējamo efektīvāko sadarbību. Manuprāt, vajadzētu būt vairāk divpusējām diskusijām starp uh, regulējošām institūcijām, jo ir virkne sistēmisku problēmu, bet pastāv arī uh, jautājumi, kas ir raksturīgi konkrētām institūcijām, konkrētiem procesiem. Uh, man šķiet vērtīgi paraudzīties, kā investīciju bankas uztver šos savus uh, konsolidētos uzraugus. Un uh, arī situācija pēc 2004. gada direktīvas pieņemšanas parādīja, ka pārmaiņas nebija tādas, uz kādām tika cerēts. Un ir skaidrs, ka tiek sagaidīts, ka šī uzraudzības institūcija uzraudzīs visu uzņēmumu, piemēram, visu AIG kompāniju, nevis tikai tā uzkrājumu atzaru. Šī situācija bija satraucoša, jo tika parakstīta vienošanās, bet eh, beigās amatpersonas eh, teica, ka tās nav apzinājušās savas pilnvaras, savus pienākumus ka viņi neko nav zinājuši par AIG kredīta mīmaiņas darījumiem. Un te bija runa par 7,9 miljārdiem dolāru. Un beigu beigās ASV nodokļu maksātājiem nācās par šī uzņēmuma problēmām samaksāt 180 miljārdus dolāru. Manuprāt, ir svarīga uzraudzība pāri robežām, un tā ir jāveic institūcijām, kur darbība arī sniedzas pāri robežām. Tāds būtu mans skatpunkts. Man grūti komentēt finanšu transakciju nodokli, bet mani personīgie uzskati ir tādi, ka mums. Es nevaru runāt tagad Eiropas Savienības vārdā, bet sabiedrībai vajadzētu sevi uzskatīt par uh, lieliem apdrošinātājiem, jo gadījumos, kad uh, uzņēmumi uh, pieredz problēmas, šie uzņēmumi tiek glābti. Un kā tad apdrošinātājs raugās uz pārdrošu uzvedību, piemēram, vai apdrošinātājs izsniegtu apdrošināšanas polisi tiem, kas vēlas izlēkt no lidmašīnas bez izplētņa? Ja? Tāpat arī apdrošinātājs uh, raudzīsies, lai jūsu finanšu resursi būtu pietiekami. Un arī Savienotajās valstīs bija pasākumi, kad uh, tika plānotas finanšu maksas nozarei, te bija jāmaksā par uzraudzību, te bija jāmaksā par risku apdrošināšanu. Es atbalstu uh, pieju, kur uh, tiek uzlikta maksa par pārdrošiem pasākumiem nozarē. Es nevaru izteikties par finanšu transakcijas nodokļa diskusijām. Šeit man nav pietiekami daudz informācijas, lai izvērtētu jūs iekšējās debatas, bet šobrīd ASV notiek tādas diskusijas, ka jaunais budžets, ko ierosinājis kongress eh, mēnesis Rajenkungs, Tajā ir plānots atteikties uh, no šo novērtējumu veikšanas, un, manuprāt, uh, tas padarītu situāciju katastrofālu. Savienotajās valstīs notiek vēl viena diskusija, un uh, tur ir runa par to, kā ar nodokļiem vajadzētu aplikt kopīgās intereses attiecībā uz privātajiem kapitāla fondiem. Uh, vai šos eh, fondus nevajadzētu aplikt ar nodokļiem kā kapitāla pieaugumu vadītājiem. Es gan uzskatu, ka tie drīzāk ir parastie ienākumi, nevis kapitāla ienākumi. Tie ir pelnītie parastie ienākumi, tas nav kapitāla ieguvums. Labi, es došu vārdu Koferatī kungam un uh, Prisero kungam no Sociāla demokrāta partijas. Presidente. Paldies priekšsēdētājiem. Anģelīdas kungs, jūs eh, lietojat ļoti tādus viennozīmīgus jēdzienus, izteikumus, lai paskaidrotu jūsu komitejas secinājumus, kur jūs vadījāt. Jā, noteikti spriedumi ir īpaši būtiski, jo Mm, tiem rakstīsiet ļoti liela atklātība. Jūs teicāt, ka krīze esot bijusi paredzama. Tas man šeit liekas tā īpaši uzkrītoši, jo jūs līdz ar to it kā atzīstat, un arī jūs komiteja līdz ar to to ir atzinusi, ka daudzi spēlētāji līdzdalīgie ASV finanšu politikā vismaz ir par zemu novērtējuši risku. Dažos gadījumos pat eh, šeit eh, nebija atbildības sajūtas. Tas noved pie tā, ka šeit ir eh, notikusi tāda kā spekulācija lavīna. Un tā izraisīja tādas ļoti negatīvas sekas, kuru jūs tik labi izklāstījāt. Tas nozīmē, ka uzraudzība bija pārāk vāja. Vai arī drīzāk vajadzētu teikt, ka tā vispār nebija. Un, eh, ja nākotnē kaut kas tāds notiks, tad eh, būtu obligāti nepieciešams, lai mēs būtu labāk apbruņoti, sagatavojušies, un ne jau tikai uzraudzības jomā. Mums vajadzētu arī veikt sagatavošanās darbus, lai varētu tikt uzlikts attiecīgas sankcijas pret tādām iestādēm vai personām, kas neizpilda savu atbildību. Tas ir tā īpaši uzkrītoši, jo gan, piemēram, Īrijā, gan arī daudzās citās Eiropas uh, Savienības valstīs bija runa par uzņēmumu sabiedrisko atbildību, un tīpaši bankas ir izmantojušas šos instrumentus. Un pēc tā, kas ir noticis, īstenībā tas ir ļoti skaidri redzams, ka šeit patiešām ir tāda kā aiza starp tukšiem vārdiem un patiesiem darbiem. Tādēļ gribētu uzdot jautājumu, vai nevajadzētu radīt atbilstīgu sistēmu kur patiešām uh, sabiedrība būtu tādi uzņēmumi, kuriem būtu sabiedrības atbildība. Bet arī tad, ja viņi neiz, ne, neizpildītu noteikumus, tad viņiem varētu uzlikt sankcijas. Gribētu arī pieskarties tam, ko jūs teicāt. Uh, Krievis izraisītais kaitējums, tas ilgs atstās sekas uz uh, vismaz vēl uz vienu paudzi. Es domāju, kā ņemot vērā to, ka, ko mēs esam konstatējuši mūsu komitejā, tās ir tādas ļoti tālajošas negatīvas sekas, kas ietekmēs eh, arī vēl nākamo paudzi, arī mūsu pasaules tajā Eiropā. ASV ir pieņēmuši lēmumu. Kādēļ jūs eh, savā eh, komitejā runājat tikai par finanšu aspektiem šajā krīzē? Kaitējums, kas ir izraisījies miljoniem iedzīvotāju un kas atstās vēl ilg ilgākas sekas. Tur jau nu, sadarboties kopā ar citām komitejām vai komisijām, to arī vēl varēja novērtēt. Piemēram, ekonomiskā aspekta vai sociālajā aspekta, to varētu citām institūcijām, jūs to visu varējāt novērtēt. Mēs esam pārsteigti, ka ASV valdība ir uh, pieņēmusi attiecīgus uh, sanācijas atvesļošanās pasākumus un uh, izmanto sociālas valsts līdzekļus, dažādus instrumentus. Uh, kas e, šeit tiek izmantoti, bet tas nav sasaistīts savā starpā ar atbilstīgiem sagatavošanas pasākumiem, kas nāk par labu iedzīvotājiem. Muchas gracias. Yo quisiera... Paldies. Arī es vēlos e, teikt paldies par e, jūsu priekšlasījumu un par secinājumu izklāstu kas e, ir tikuši jau izklāstīti arī medijos, arī Eiropā. Man šķiet, ka ļoti pozitīvi, ka jūs konstatējat, ka šī krīze bija tāda, no kuras varēja izvairīties. Nebija kā tās likteņa trieciens, bet privātās, privāto uzņēmumu izgāšanās, bet arī valsts institūciju rīcības nespēja sistēmā. Uh, Un tas atkal no jauna parādīja, ka valsts iejaukšanās eh, ir zaudējusi leģitimitāti, un šāda krīze var parādīties eh, tādā sarežģītā situācijā, kur varbūt tāds brīdinājums signāls neviens nevēlas uzklausīt. Kur tā kā bums visam ir ekonomikai, kur viss attīstās un, un riska tiek ņemti vērā. Mums e, liekas uzkritoši sekojošais. E, ja tiek zaudēts pārskats, kas vispār šajā finanšu sistēmā notiek, tas ir negatīvi. Man ir trīs jautājumi, kurus vēlētos uzdot un gribētu arī papildus vērtējumu no jūsu puses dzirdēt. Pirmkārt, par uh, parādiem. Par uh, kredītu ņemšanu. Kredītu ņemšana jau neatiecas tikai uz uh, privātiem budžetiem, tas attiecas arī uz uzņēmumu kapitālu Vai jūs domājat, ka attiecīgais pašu kapitāls un to noteikumi, vai ar to pietiek? Vai šeit vajadzētu tādus stingrākus noteikumus paredzēt, lai kredītu ņemšana nebūtu tāda neierobežot iespējams savā būtībā? Tālāk par uh, algām, par, uh, par bonusiem. Tas jau vēl veicināja risku, un man šķiet, ka tas viss tagad arī vēl tā turpinās, kaut arī krīze vēl nemaz nav īsti beigusies. Šeit atkal rodas tādas pašas problēmas kā pirms krīzes, vai mēs tur varbūt varētu kopā vairāk darīt. Trešais jautājums par rētinga aģentūrām. Tām vajadzētu noteikti ļoti skaidrs indikātors par investīciju iespējām par rīcību, bet tās uh, faktiski nav izdarījušas savu pienākumu ne jau tikai tādēļ, ka nebūtu die, uh, uh, situācija pareizi novērtēta, bet viņas arī bijuši iesaistītas interešu konfliktos, tās nav bijušas neitrālas savā vērtējumu veikšanā. Varbūt, ka vajadzētu šo reitingu aģentūru modeli vēl pārdomāt. Paldies! That's a lot. Tik daudz jautājumu. Nu, redzēsim, vai varēšu atbildēt. Pirmā lieta ir jautājums par to, ka no nu, krīzes jau var izvairīties. Daudz no jums to pieminēja arī, nu, zināmā līmenī jau šķiet, ka jā, varbūt tā arī bija. Bet svarīga lieta ir tāda, ka mēs vēlamies pārvarēt šo krīzi. Tad es varu teikt, ka ka diez vai kāds varēja paredzēt tik traģisku krīzi, tik traģiskas sekas, un līdz ar to, protams, arī nebija attiecīga regulējuma. Ko es varu teikt? Ir tas, ka es biju pārsteigts. Es ienācu iekšā tajā procesā un man šķita, ka man jau bija pietiekami daudz zināšanu par finanšu nozares darbību, bet es biju pārsteigts par to, cik daudz informācijas bija uh, jau pirms krīzes gan politiķiem, gan uzņēmumu vadītājiem, gan arī tīrus kapitāla komisijas vadītājiem un tā tālāk. Viņiem bija milzīgi daudz informācijas. Viņi būtu varējuši kaut ko darīt lietas labā. Es tiešām biju šokā. Ņemot vērā ēnu tirgus darbību, nu varbūt cilvēki līdz galam nesaprata. Ja tajā brīdī, kad sākas hipotekāro kredītu krīze, Viņa varbūt nesaprāt, cik, cik traģiskas būs sekas, bet te pašā laikā nekadā gadījumā nevar apstrīdēt, ka nebija pietiekam daudz informācijas par to, ka nebija, kā, kā darbojas uh, finanšu tirgi, par to, kā tad ir ar uh, hipotekāriem aizdevumiem un ar vērtspapīriem un tā tālāk. Manuprāt, visa šī lieta mums ļauj arī sniegt informāciju par to, kā mēs varam tagad vizītes uz priekšu. Viena lieta, ko es varu teikt, ka kompensāciju sistēma bija tik laba, ka bija tik viegli padoties vilinājumam, iesaistīties ļoti riskantos pasākumos. Un tas viss, protams, veicināja burbuļu veidošanu. Vienkārši bija tā, ka darījumi bija tik izdevīgi, ka bija ļoti viegli nopļaut tagad ražu un nevis domāt par ilgtermiņa sekām un tā tālāk. Ir pat tāda sistēma, ka, nu tad, kad mani šeit nebūs, tad arī jūs šeit vairs nebūs. Tā bija tāda kompensācija sistēma, ka, nu, pēc manis kaut vai plūdi. Vēl viena lieta ir par brīdinājumiem, nu vismaz mūsu valstī Doma par to, ka tirgus varētu pats sevi regulēt, ka tirgus ir pilnībā pašpietiekams, tad šī doma pārņēma politiķus. Un gan Klintona, gan Buša administrācija daudz tā domāja. Daudz uzskatīja, ka tā tas arī ir. Es pat teiktu, līdz pat 2007. gada beigām vai pat 8. gadam eksistē priekšstats, ka tīrgi varēs paši sevi regulēt un kontrolēt. Nebija, protams, pilnas informācijas par to, kā tika izveidot kompensācijas sistēma. Kāds profesors teica, kā gravitācijas likumi visos, visos gadījumos darbojas. Bet viena lieta es varu teikt, ka Varbūt tiešām nevaram pārāk zemu novērtēt to, kā šī nepareiza ideoloģija, kā šis nepareizs priekšstats par to, kā tam lietam ir jādarbojas, ietekmē cilvēks. Vēl viena lieta ir kapacitāte. Par to, ka nebija pietiekams sakarības starp, starp talantu un rīcību. Tātad no vienas puses bija uh, uh, Wall Street attīstība, no otras puses bija regulatorā attīstība, ka tur, ka tur nebija iespējams samērot to. Šajā grāmatā, kas saucās um, regulatoru raksturojums, jūs varēsiet pamanīt, ka regulatori daudzos gadījumos neuzskatīja, ka viņi ir banku uzraugi. Viņi daudzos gadījumos uzskatīja, ka viņi ir tā tādi konsultanti, kas atnāk aprunāties ar bankām. Uh, esmu runājis ar Benu Bernanke, un, un manuprāt, šis jautājums joprojām ir spēkā. Jautājums par to, ka būtu nepieciešams tiešām uh, atrast talantīgos, godīgos cilvēkus, kas varētu strādāt valsts pārvaldē, nevis uzreiz doties uz bankām, kas bija līdz šim, jo, protams, tur bija labāki, labāks atalgojums. Es varu teikt, ka tiešām problēma bija šī ideoloģija, šī izpratne par lietām. Kad daudzos gadījumos vadītājiem tika sniegta informācija par to, kādu risku cilvēki ir uzņēmušies ar hipotekāriem kredītiem, tad uh, Vadītājs teica, ka nu, nebūtu nepieciešams tagad uzlikt kādu veidu ierobežojumus vai regulatīvos pasākumus, un tagad uh, visa informācija ir pieejama par viņa, par viņa reakciju. Viņš teica, ka jāpastāv nepareiza kredītu ņemšanā, tad viņš teica, ka būtu nepieciešama nevis jauna likumi, bet drīzāk stingrāka likuma ieviešana. Un šeit mēs runājam par laika periodu no 2020, no 2000 līdz 2006 gadam. Un tur var pamanīt, ka kredīti iz, tika izsniegti pa labi pa kreisi, ka bija tikai trīs gadījumi, ka tika uzskatīts, ka tiešām kredīts tika izsniegts nepamatoti un informācija nonāca prokuratūrā. Bija tikai trīs tādi gadījumi. Manuprāt, brīdinājumu netrūka, bet pietrūka kapacitātes regulatoram, tika uzskatīts, ka gan jau tirgus pats sevi noregulēs, bija arī daudz citu trūkumu, un manuprāt, no tā arī jāmācās. Jautājums. Jautājums par, par cilvēku uzvedību, par to, kā. Ka kā viņi rīkojās, vai viņi bija godīgi, negodīgi, vai rīkojās saskaņā ar ētiskiem standartiem. Nu, skaidrs, ka ja nav ētikas, tad nebūs arī stabilas ekonomikas. Bet sankcijas bija ļoti minimāls, un nu, pēc tam es skatos Citibanku, Citigroup banku. 2007. gadā Citigroup pārstāvēja diezgan lielu tirgus daļa ap kādiem 13 miljārdiem dolāru. Par tādu summu viņi izsniedza kredītus. Es nezinu, kā tas ir Eiropā, vai būtu nepieciešams sniegt informāciju par saviem investoriem un tā tālāk. 2007. gada vasarā City Group vadītāji saprata, ka viņi, ka viņi īstenībā izsniedza milzīgu kredītu skaitu bez seguma. Un savukārt ap decembri viņi saprata, ka nu šis pārsniegums jau ir pār pa 50 miljārdiem dolāru. Un tad viņi izveidoja riska komiteju, uzrakstīja um, arī tādu riska pārskatu, ļoti detalizētu, un viņi teica, ka, ka City grupai reāli bija 55 miljārdi dolāru kredītu. Un tajā pašā dienā Viņi joprojām teica, ka tie ir reāli 13 miljārdi. Sanāk, ka viņi vienkārši atklāti meloja. Un nu, tad kāds bija sekas, kāds bija sankcijas. Viņu finanšu vadītājs uh, 7 miljonus nopelnīja 2007. gadā. Viņa, uh, viņa vietnieks, uh, kura alga bija 3 miljoni, viņš savukārt saņēma 75 tūkstošus dolāru. Uh, lielu sodu, pats vadītājs 100 tūkstošus lielu sodu un nekas jau daudz. Pieminēšu dažas lietas, ko jūs teicāt. Es nezinu, kā, kā var aprakstīt kredītu, kredītreitingu aģentūra, aģentūra nelietojot vārdu krāpniecība. Viņi Viņi veidoja tādu sistēmu, ka, ja tu gribi pārdot akcijas, tad jādabū 3A, un tad viss pie tā arī strādāja, nekas vairāk. Šobrīd jau tiek izdarīti mēģinājumi panākt labāku regulējumu un arī mūsu um, valūtas uh, un akciju komiteja strādā pie tā, tiek strādāts pie vairākiem modeļiem. Es jau pieminēju mūdīs, es nevaru, protams, teikt, ka standarts un pūrs rīkojas kaut cik labāk. Mums uh, viņi figurēja daudzos, daudzās pārbaudēs. Bet, nu, es jau teicu, ka mūdīs sākot ar 2000 līdz 2007. gadām izvērtēja 47, 45 tūkstošus atvesināto vērtspapīru kā 3A līmeni. Viņiem pat nebija nekādu modeļa, lai varētu izvērtēt risku. Bet, nu, nu tas ir mans personisks viedoklis, ka būtu nepieciešams atteikties no tā, lai akciju, uh, tie, kas izsniedz akcijas, lai tie maksātu par reitingu, bet drīzāk, lai investori maksā par reitingu, tas būs daudz godīgāk. Jaunajā likumā ir runāts par to, ka būtu nepieciešams atteikties no esošās sistēmas, ka varbūt labāk būtu tā, ka ir, eh, ir kāds ekspertu panels, kas izvēlētos uh, reitinga aģentūru, nevis kā paši viņi izvēlētos reitinga aģentūru, bet, nu, doma ir tāda vienkārši, ka līdz šim modelis bija absolūti korumpēts, ka varēs samaksāt par rezultātu. Es nezinu, kā savādāk to var pateikt par uh, aizdevumu līmeņiem. Es uzskatu, ka būtu nepieciešams stipri uzlabot mūsu standartus attiecībā, attiecībā uz hiptekāriem kredītiem. 2006. gadā es biju ļoti pārsteigts, jo tad es nonācu, nonācu privātajā sektorā Es uh, pusi savas dzīves uh, pavadīju privātajā sektorā, tad pastrādāju valsts pārvaldē un tad atpakaļ atgriezos privātajā sektorā un varēju redzēt, ka var mierīgi saņemt 75 vai pat uh, 100% pret kādu īpašumu, kas jau tajā brīdī bija pārvērtēts. Tāpēc es tiešām nesapratu, kā vispār var šī sistēma darboties. Manuprāt, ir jābūt standartiem, kas ļauj izvērtēt īpašumu vērtību. Uh, Nobeigumā teikšu vienu svarīgu lietu priekšsēdētāji. Varbūt, jā, jā, mums ir jā, jābūt uzmanīgiem, mums tikai 45 minūtes un vēl 6 deputāti gribētu izteikti. Nu, vēl 30 sekundes iztērēšu no jūsu laika. Ir viens labs modelis, kas saucas uh, Community Reinvestment Act. Šis ir modelis, kas pēc būtības prasa, lai lai bankas izsniegtu aizdevumus attiecīgajos rajonos, ņemot vērā visus nosacījumus, reālu tirgus vērtības, un tad savukārt tiek runāts par to, ka ir jābūt no sociāli atbildīgai aizdevuma politikai, gan arī, protams, tādai politika, kas ir saskaņā ar drošību. Parasti ir tā, ka, ka ALDE grupā ir jābūt tagad, taču ļaušu izteikties Gēm Mičulam, jo izskatās, viņš nevarēs palikt līdz uh, mūsu darba beigām, līdz ar to gai. Paldies priekšstādātāji, paldies Anģelīdes kungam. Mans jautājums pie būtības ir tā, cik brīvi ir tirgi? Mm, esam runājuši par brīvajiem masu mēdījiem, un mēs zinām, ka reāli masu mēdīji, diezgan lieli masu mēdīju segmenti nav brīvi. Mēs kā politiķi runājam par to, ka Daudzos gadījumos politiķi, politiķi vadītāji dara visu, lai masu mēdī uh, par viņiem rakstītu un runātu labi. Nu, tad reāli viņi nav brīvi. Kā tad ir šajā gadījumā ar tirgiem? Manuprāt, šeit demokrātija nav bijusi pietiekami kvalitatīva, ne šeit runā gan par politisko, gan arī par uzņēmumu līmeni. Piemēram, ja mēs runājam par akciju turētājiem, daudzos gadījumos akciju turētāji nesaņem attiecīgu atdevis. Nu, mēs runājam šeit par tirgus brīvību. Cik brīvs reāli ir tirgus? Vai tie, kas kontrolē tirgus un tie, kas darbojas šajā tirgu, un es pats esmu par brīvajiem tirgiem, bet es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi, lai tirgus būtu patiesi brīvs, lai nesanāktu tā, ka tirgu reāli kontrolē tādi, kas gribētu to manipulēt, kuri kuri vienkārši veido nelielu grupi, grupiņu, kas manipulē tirgu. Un tad mans jautājums ir, cik brīvs patiesībā ir tirgus? Atbildi. Nu, mums bija pusotrs gads. Un jautājums, ko jūs uzdevāt, ir milzīgs. Jā, atzīšos, ka mēs pārbaudījām informāciju, kas nāca no tirgus kapitāla komisijas un no un arī par to, kāda ir situācija ar finanšu akcijām. Mēs nezinājām, kā ar tirgus kapitāla komisiju vai, vai, vai daudzos gadījumos izmaksas un cenas netika mākslīgi samazināts, kas savukārt liecinātu par to, ka tirgus nav brīvs. Varu teikt, ka esošā sistēma attiecībā uz, uh, va, uz uzņēmumiem, kas kotējas biržā un, uh, manuprāt, attiecībā uz visiem tiem atklātajiem uzņēmumiem šī sistēma, kas šobrīd eksistē, vienkārši nedarbojas. Kamēr es strādāju Kalifornijas valsts kasē, esmu strādājis arī uh, privātajā sektorā, pensiju fondos. Un mums savukārt bija informācija par uzņēmumu situāciju. Mums parasti bija no pusprocenta līdz vienam procentam. Mēs mēģinājām panākt tā, lai būtu līdz 6-7 procentiem. Taču mums nebija iespējas piedalīties akcionāru sapulcēs ja jūs interesē akcionāru demokrātija, tad ir ļoti svarīgi, lai akcionāriem būtu papildu tiesības. Daudzos gadījumos mēs varējām novērot to, ka uh, direktora padomu, kurai tā kā būtu jāpārstāv akcionāri, ka viņi reāli nedarbojās. Tad parasti bija tā, ka bija viena persona, kas ir kā oficiāli vadīja, un pavisam cits personas, kas reāli vadīja un šie uzņēmumi daudzos gadījumos uh, riskē ar milzīgu naudu, bet uh, vadītāji par to neko nezināja. Piemēram, AIG uzņēmums tur bija tā, ka bija milzīgas investīcijas, milzīgas riskantas investīcijas, bet nezināja to par to pat finanšu vadītājs. Piemēram, 7, 79 miljārdi dolāru tika uh, ieguldīts Golden Sachs un Merion Lynn bankās. Un neviens par to tā precīzi nezināja. Manuprāt, tas ļoti nopietni. Sanāk tā, ka šos uzņēmumus reāli vadīja departamenta vadītāji, bet mēs savas pārbaudas laikā nevarējām konstatēt, ka tik tiešām valde iejauktos pietiekami. Varam pieminēt Varenu Buffetu, Viņam piederēja 20% no mūdīs. Un ja saliek kopā uh, vēl tad, trīs investors kopā, viņiem būtu 50,5%, bet viņi īstenībā nezināja, kur tad atrodas pat uh, galvenā mītne. Manuprāt, šeit ir nenopietna situācija, ka šeit nebija izveidot tāds modelis, kas varētu ilgtermiņā dot rezultāts. Paldies, Fil! Mans kolēģis Olle Šmit no Zviedrijas nav atnācis, ja viņiem ir jāpiedalās partijas līderu konferencē, un es esmu viņa vietā. Mēlos runāt par trīs nelieliem jautājumiem. Pirmkārt, savā ziņojumā jūs runājat par lobētājiem Vašingtonā. Varu teikt, ka katru reizi, kad es lasu ciparus, tad esmu ļoti pārsteigts. Piemēram, tiek teikts, ka ir nepieciešams savākt vismaz vienu miljārdu dolāru, lai kļūtu par prezidenta kandidātu, un ka Volstrītā miljārdiem dolāru tērē lobēšanas pasākumiem. Vai ir kāda iniciatīva, lai, lai cīnītos pret to, lai to visu pārstrauktu, jo, manuprāt, tas ļoti nopietni, tā ir tāda platokrātija, tā nav nekāda demokrātija vairs. Sanāk tā, ka tā ir nauda, kas valda. Vēl viena lieta par finanšu sektoru, kur tagad, kas tagad pārstāv ekonomikas, ekonomikas proporciju, manuprāt, šī proporcija ir pārāk liela, vai šobrīd tiek kaut kas darīts, vai arī vismaz ir kaut kādi nodomi, lai varētu uh, ekonomiku atkal pārveidot par ražošanas ekonomiku, lai pārtrauktu uh, Uh, tālu pakalpojumu izmantošanu tik plašā mērogā. Jums runājot par budžeta, par uh, budžeta aizdevumiem un budžeta trūkumiem, jautājums ir, kā tad ir ar valsts parādiem, cik ļoti lielā mērā tie ir veicinājuši finanšu krīzi. Visi šie jautājumi ir ļoti labi, varu teikt. Nu, nevarēšu es tā izsprukt ar vienkāršām atbildēm. Uh, Pirmam kārtam par lobēšanu runājot. Esam runājuši par to arī savā ziņojumā. Esam teikuši arī, ka finanšu pakalpojumu nozare iztērēja divus miljārdus dolāru federālajā līmenī. Un tas nozīmē, ka arī pašvaldību līmenī un štatu līmenī viņi strādā arī ļoti intensīvi, un šeit ir dažāda veida pakalpojums sniedzēji, tā saucamie finanšu konsultanti, kas reāli ir lobētāji, bet, nu, tiešām milzīgas summas. Un personas, kas strādā šajā nozarē, piedāvāja arī prezidenta vēlēšanu kampaņai vienu miljārdu dolāru. Es varu teikt, ka šobrīd, jā, šobrīd nav līdzsvara. Bet jautājums vairs nav par to, ka viņi dod vienkārši naudu. Nē, drīzāk mēs runājam šeit par to milzīgo ietekmi, kas ir izveidot, ka finanšu sektors šobrīd ir politika, politiskā un ekonomiskā dialoga pašā centrā. Un tas ir vēl sliktāk nekā vienkārši ziedojuma kampaņai. Sanāk tā, ka cilvēki visu laiku rotē no finanšu sektorā valsts pārvaldē, tad turp, šurp, pastrādā šeit, pēc tam citā vietā, tāpēc es varu teikt, ka problēma ir sistēmiska un diezgan nopietna. Es gribētu teikt, ka mēs varam šo situāciju atrisināt tūliņ pat uz vietas, bet nu nevar. Un pirmkārt, tas ir tādēļ, ka mm, ir jādomā par to, kā darbojas mūsu augstākā tiesa, sākot ar 1976. gadu, atceroties Watergate skandālu, tika ierobežots, ie, ierobežota tā nauda, ko varēja ziedot privātpersonas. Taču ar laiku augstākā tiesa mainīja šo likumu. Nu, iedomājamies tādu situāciju, es gribētu kļūt par senatoru, es pats varētu, protams, ziedot savai kampaņai bet uh, tur ir ierobežojumi. Savukārt, ja mēs runājam par trešo pušu aktivitātēm, aktivitātēm piemēram, kāda nevis pats kandidāts uh, uh, rīko kampaņas pasākumu, bet kāds cits, piemēram, kāds, kāda persona, trešā puse varētu rīkot dažādu veidu kampaņas, un pavisam nesen tiesa uzrunāja šo problēmu, un tika pieņemts lēmums, tā saucamais Citizen United Decision, kur arī attiecībā uz trešo personu kampaņām ir uzlikt ierobežojumi. Un sanāk tā, ka īstermiņā nauda, kas tiek, kas tiek ieguldīta lobēšanā, palielināsies. Otrais jautājums bija par to, ka ir jāveido ekonomika, kas ir ražošanas ekonomika. Um, viena lieta, par ko es biju pārsteigts, ir tas, ka jūs komiteja, krīzes komiteja strādā ne tikai pie diagnozes, pie iemeslu meklēšanas, bet arī pie tā, ka jūs meklējat risinājumus, jūs interesē, kādi jūs varat būt konkurētspējīgi, kāda ir vajadzīgas, kāds ir vajadzīgas investīcijas un tā tālāk. Manuprāt, šeit ir mūsu deficīts jo šobrīd netiek pievērsta pienācīga uzmanība tam, kā mēs varētu nodrošināt konkurētspēju tā, lai varam ražot produktus ar augstu pievienotu vērtību un attiecīgi arī maksāt mūsu darbiniekiem labi. Viena no manām lomām ir tas, ka es esmu Apollo alianses vadītājs. Šajā koalīcijā darbojās gan uh, uh, gan vīdes organizācijas, gan darbinieku aizsardzības organizācijas. Un mēs visu laiku runājam par to, ka mums ir nepieciešama tīra enerģija, ka mums ir nepieciešams darba vietas, mums ir jāattīsta izglītība, mums, ir jā, mums jau tagad ir uh, finanšu un dabas resursi, kas ir vajadzīgi. Un mums ir ļoti svarīgi uh, ražot ne tikai enerģiju, bet ražot arī komponentes, kas ļautu savukārt nodrošināt augstāku pievienot vērtību. Šeit es varu teikt, ka tiešām ir milzīgs trūkums. Un varu teikt, ka jūsu komitejas krīzes komitejas ziņojums ļoti lielu uzmanību pievērstīs šim jautājumam. Priekšsēdētājs Pēdējais jautājums bija par valsts parādu. Kā, kāda ir ietekmes valsts, valsts parāda ietekme uz krīzi? Jā, tik tiešām milzīga ietekme. Skaidrs, ka finanšu krīze ļoti nopietni ietekmēja valsts parādu. No vienas puses samazinājas ienākumi, samazinājas nodarbinātības līmenis, var runāt par Kaliforniju, par manu štatu. Uh, Pieminēšu vienu piemēru un situāciju, kad finanšu krīze ļoti nopietni ietekmē situāciju, runāt par štata parādiem, budžeta parādiem. Arī tajā brīdī, kad mums bija ļoti labi laiki, 2006. gadā, kad es cienījos par uh, vadītāju vietu un, un Švarclagers uzvarēja tajā brīdī un Un es esmu runājis par to jau tajā brīdī, kas notiktu ar mūsu štatu, ja mums neklāsies vairs tik labi. Tagad, manuprāt, ir 26 miljārdu dolāru deficīts. Un. Nu jā, varam konstatēt, ka nebijām gatavi krīzei. Taču šīs dienas deficītā Deficītu izraisīja tas, ka samazinājās patēriņš, samazinājās darba vietu skaits. Šobrīd 40, pa 41 miljārda dolāru samazinājies ienākumi salīdzinot ar prognozi uz, div, uz 2007. gadu. Ja jūs tagad paskatāties uz nodarbinātības līmeņiem, uh, par 17% piemēram samazinājas patēriņš un tiešām situācija ir nopietna. Bet Savukārt, runājot par skolotāju atalgojumu, eh, tie ir kādi 50 tūkstoši vidēji. Un Kalifornijā savukārt ir 2400 dolāru mēnesī. Roberts Zīla lūdzu, konservatīvo grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Uh, could you use, please, headphones? I, I will speak in my native language. Thank you. Um, Es zināmā mērā turpināšu Wolfa uh, Klimca tikko pēdējo uzdoto jautājumu par uh, un Kalifornijas piemēru, ko jūs minējāt, Anželīdes kungs. Uh, man gribētos dzirdēt tātad jūsu atbildi kā no ārpus Eiropas Savienības stāvošu ekspertu par, par mūsu iespējamo nākotni. Uh, jūs tikko minējāt, ka Kalifornija tērē pārāk, vairāk jau gadiem ilgi, vairāk nekā viņi to spēja nopelnīt, un arī šī krīze to iespaidoja. Uh, Tad, ja mēs paskatāmies, kā tas ir Eiropā, un es lieliski saprotu Eiropas Savienības juridiskās atšķirības no ASV kā federālas valsts atšķirības, tad mēs varētu iedomāties, ka Teksasas, kas ir daudz labklājīgāks štats ASV, faktiski viņu pensiju fondi, apdrošinātāji un tam līdzīgi varētu uzpirkt Kalifornijas vērtspapīrus, salīdzinoši ar tā, kā tas ir Eiropā. Un tad nevar aiztikt šo tā saucamo senioru bondu turētāju intereses, uh, Un uh, šīs senioru bondu uh, turētāja interese arī komercbanku sektora krīzes gadījumā ir jāsaglabā simtprocentīgi, kā tas ir īrijā, Eiropā. Šajā gadījumā un tā rezultātā īrija, piemēram, trīs gadu laikā apmēram no 25% valsts parāda pret IKP izaugs līdz 125% no valsts parāda pret IKP, kas savukārt, protams, ļauj dažās Eiropas Savienības valstīs noturēt komercbanku banku Uh, sektora kapitālu, iespēju izlaist jaunus uh, bondus, jaunu kapitālu un to veiksmīgi uh, īstenot. Un tādā veidā mēs faktiski nonākām, manuprāt, Eiropā divās dažādās daļās. Būs valstis, kuras uh, faktiski uh, nodarbosies ar austerity pasākumiem, tātad šīs būs uh, vairākus gadus uh, vai no nu IKP kritums, vai no nu, uh, maza izaugsme ar ļoti augstu uh, mm, nodarbinātību, bezdarba līmeni. Uh, Un savukārt eh, daļā no Eiropas Savienības tas ļaus eh, noturēt eh, zināmu izaugsmi un pat labu, kas savukārt nozīmēs, ka bezdarba, dodarbinātība kvalitatīvākā darba spēka daļa var aizplūst uz tām valstīm, kas ir veiksmīgākas. Kas savukārt nozīmē, ka šīs austeritīva valstis īstenībā paliks pavisam ļoti atpaliekošā stāvoklī tādā vidējā termiņā desmit gadu laikā, varbūt 15 gadu laikā. Un vai jūs redzat, eh, vai šāds scenārijs Eiropā, Eiropas Savienībā var būt realistisks, ka mēs faktiski nonāksim pēc desmit gadiem ļoti atšķirīgā Eiropas Savienībā tieši attīstības ziņā? Jo ilgstoši Eiropas Savienības eh, kohēzijas politika bija virzīta uz to, lai atšķirības starp dalību valstīm mazinātos. Un šādā gadījumā mēs varam nonākt, manuprāt, šajā konkrētajā situācijā, ja mēs neizdarīsim pareizi soļus, varam nonākt attīstītā Eiropas daļā un ļoti uh, Uh, teiksim tā, atpaliekošā Eiropas daļā. Kā jūs redzat šo ainu no ASV puses? Skatot, paldies. Um, thank you. This is one. Paldies. Nu, varu teikt, ka nu, varbūt šis jautājums nav tāds, uz ko es varētu atbildēt. Varbūt es, mēs varam aprunāties pēc šīs sanāksmes iedošu jums arī savu vizītkārti. Es varētu, protams, izteikties, bet, nu, es neesmu īpaši eksperts. Varbūt es nevarēšu jums tiešām atbildēt. Nu jā, es varu runāt par Kaliforniju, piemēram, par tām pašām Kalifornijas obligācijām. Nu, ASV e štati nevar deklarēt eh, bankrotu. Jā, es domāju, ka ar laiku eh, senioru obligācijas tiks izmaksātas pat ar procentiem. Nu, nu Kalifornijā ir tā, ka tiek maksāts uzreiz pēc tam, kad tiek samaksāts par izglītību. Līdz ar to viņiem ir prioritāte un nu, visiem pārējiem varbūt būs jācieš. Ok, Nikolās. Nikolās, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Glidis kungs, es runāšu grieķu valodā. Es priecājos, ka jūs eh, bijāt pie mums, un es priecos, priecājos, ka jums ir grieķu izcēlesme. Tas ir viens no iemesliem, kādēļ man, es tagad eh, atradu drosmi uzdot šādus jautājumus. Vēl viens iemesls tam ir tāds, ka no jūsu izklāsta es eh, saklausīju, ka jūsu vadītā komisija patiešām ļoti intensīvi strādā un ka noteikti secinājumi man tā pozitīvi pārsteidza. Pirmais jautājums. Mēs esam konstatējuši, ka no krī, krīze nebija tāda, ka no tās nevarēja izvairīties. Tādēļ gribētu tagad jums jautāt. Es nepieņemu, ka ASV patiešām tiek ļoti intensīvi pētīts tirgus. Mm, jā, pēc uh, krīzes uh, tas viss ir kā tāds, uh, nu, kā tāds, tāds jau it kā zināms tāds, bet varbūt, ka bija kaut kāds tāds, tādas pazīmes, kas liecina par krīzi, piemēram, šis uzpūstais burbulis, vai tas jau nedarbinē trauksmes zvanus, vai jūs kaut kādā veidā, varbūt, jums jau radās aizdomas, ka krīze varbūt radīsies. Varbūt eh, šī ideoloģiskā dogma bija tik eh, liela un stipra, ka neviens nemaz negribēja neko dzirdēt par tādu krīzi. Nav jau runa par eh, to, kā mēs šeit sagrabojam vēsturi, bet daudz vairāk runa ir par to, kādu secinājumu izdarīt šī pamatdogma, kas bija arī jūsu Nacionālajai bankai, un arī jūs arī paši teicāt, Jā, nu, paskat, kļūdījāmies. Vai tagad tiks izdarīt secinājumi, ka tirgi tomēr nevar noregulēt sevi paši un ir jāizvēlas cita pieeja? Un vēl viens jautājums, jo jūs bijāt tik atklāts un godīgi atbildējāt. Eh, es labprāt gribētu zināt, kā jūsu komisija, kāds ir tas sastāvs, kas ieņem šos amatus. Priekšsēdētājs teica, jā, mēs esam deputāti šajā komitē, bet kā jūsu komisija, kas ir tā sastāvā, kas tur tika sasaukts, vai izvēlējās dalībnieks no tā, uh, ko no viņiem gaidīt, ko viņi droši vien teiks. Tad ir jau par vērtējumu, piemēram, jūsu federālās bankas uh, vadītāji, vai viņi arī uzņemsies atbildību, ar arī vai jautājums par ASV bankām. Noteiktas bankas tika izglābtas, bet savukārt citas tās bankrotēja. Jā, tas ir tāds ASV jautājums. Bet tās bankas tika glābtas ar valsts naudu un noteikti bankas praktiski tika nacionalizētas. Te jau tās tagad būs laikam jāprivatizē atkal. Tad jānodod vēl to pašu personu rokās, kas gan drīz vai ban likšiem bankām bankrotēt. Es gribētu uzdot vēl vairāk jautājumu, bet laikam vairāk nav tik daudz laika. Paldies! Uh, first, uh, first of all. Paldies. Pirmkārt, varu teikt, ka mm, jā, pirmais burbulis bija brīdinājuma zīme. Bet zināmā mērā cilvēki sāka uzskatīt, ka federāla banka ir tā, kas var, kas var nodrošināt pret burbuļu plīšanu. Tika runāts par šo lielo taupību, par pieticību. Tas bija brīdis, kad finanšu tirgi kļuva efektīvāki, netik ļoti ietekmējami, un kad tajā brīdī burbulis plīsa, tad mēs zaudējam milzīgu kapitālu. Miljārdiem dolāru. Taču notika tāda neliela recesija īsāk par vienu gadu, tā īpaši neietekmēja nodarbinātības līmeņus, bet, nu, tas ietekmē situāciju mazliet savādāk. Taču, ja es paskatījos uz to, kas notika tajā laika periodā, tad daudzas lietas, ko finanšu institūcijas piekopa tajā brīdī attiecībā uz hipotekāro kredītu vērtspapīriem, īstenībā ir tādi paši, uh, uzvedības paveidi, ko viņi izmantoja teka burbuļu vietā, laikā. Viņiem arī tajā brīdī bija pētījuma, pētījumi, viņi sniedza informāciju par to, ka šajos uzņēmumos ir jāieguldā. Tika vēl piedāvāta arī iespēja iesaistīties sākotnējā publiskajā piedāvājumā, tādi uzņēmumi kā Enron, piemēram, viņi varēja pārstruktūrēt savus parādus bez attiecīgas caurskatāmības. Un nu, pēc būtības 2001., 2. un 3. gadā bija transakciju skandālu vilnis, un šim vilnim bija jākāpo par brīdinājumu tam, kam, kas vēl varētu notikt varam teikt, ka tagad vienkārši līdzīga praksa tika ietekm, izmantota daudz plašākā mērā, un šajā gadījumā cilvēki riskēja nevis ar uh, nelielu kapitālu, lai nopirktu akcijas, viņi riskēja ar savām mājām. Bija tāds senators Pels, Pols Sorbens no Merilendas. Viņš bija viens no tiem, kas brīdināja par par šo krīzi, par, par uzvedību. Vēl viena lieta, ko jūs pajautājāt par mūsu komisijas sastāvu. Mums bija desmit cilvēku komiteja, un varam teikt, ka, ka gal galā mūsu ziņoja, par mūsu ziņojumu nebalsoja pilnīgi visi. Bija seši speciālisti, kurus norīkoja demokrāti, četrus norīkoja republikāņi. Un prasības bija tādas, lai nevienas nebūtu ievēlēta amatpersona un lai būtu cilvēki, kas ir eksperti finanšu tirgos, hipotekārēs tirgos, banku jomās, nu, lai būtu visas attiecības, spējas un talanti, lai varētu pētīt šo jautājumu. Un gal galā bija tā, ka demokrāti piedāvāja piecus demokrātu speciālistus un vienu neatkarīgo, savukārt republikāņi norīkoja četrus republikāņus. Gal galā bija tā, ka ziņojumu parakstīja piecus, ziņojumu parakstīja pieci uh, demokrāti un viens neatkarīgais, savukārt republikāņi nevarēja vienoties. Vienā Vienā no gadījumiem tika piedāvāta doma, ka tā ir valdība, kas ir absolūti atbildīga par krīzi un neviens cits, un tad šeit savukārt mēs pārējie nevarējam vienoties. Citi republikāņi savukārt izteica to, ka viņi lielākoties piekrīt mūsu secinājumiem, bet uh, Nu, piemēram, viņi piekrīt tam, kādu lomu spēlē kredīta reitinga, reitinga aģentūras attiecībā arī uz to, ka bija krāpniecības darījumi heptakārējās kredītu jomā. Bet viena lieta ir saistīta ar atbildību, ar atbildības noteikšanu. Mums šķita, ka ir ļoti svarīgi norādīt uz atbildību, ka mūsu darbs nebija jau tikai noteikt, kas notika, bet arī pateikt, kādēļ kurš tad bija atbildīgs. Manuprāt, pilnīgi nepietiek tā, ka, nu, hipotekāro kredītu piešķiršanas standarti bija ļoti zemi, nu jau ir bīstami, rezultātā varēja izsniegt miljoniem riskantu kredītu. Tam viņi piekrita, bet viņi nu, negribēja piekrist tam, ka ir kāds, kas ir par to atbildīgs. Mums savukārt šis ir ļoti pareizi. Mēs uzskatījām, ka Federālajai bankai bija pietiekami daudz informācijas, un ka viņi būtu varējuši rīkoties, un Gogala rīkojas tikai 2008. gada otrā pusē, tad, kad jau bija jārēģē uz krīze par institūcijām. Jūs varat paskatīties uz to, kurām institūcijām tika piedāvāts glābiņš. Mēs zinām, ka ASV katru dienu kāds bankrotē. Dažos gadījumos e, šīs institūcijas pārņēma federālā sistēma. Daudzos gadījumos bankām tika ļauts bankrotēt. Lehman Brothers bija viena no tām bankām, bija vēl viena banka Washington Mutual. Un šī bija tā otrā reize, kad kreditori nesaņēma pilnu apmaksu. valdībai pēc būtības nekad nebija visaptveroša plāna. Principā viņi rīkojas pēc situācijas. Viņi subsidēja daļu no saviem pirkumiem, attiecībos Fanny Mae un Freddie Mac. Tur tika konstatēts, ka bija milzīgas parāds saistības visā pasaulē, tāpēc vajadzēja izpirkt. Uh, Lehman Brothers savukārt tur tika ļauts bankrotēt. Un visticamāk, ka tas bija tādēļ, ka bija vairāku apstākļu sakritība. Benmen Bernanke teica, ka viņiem nebija tiesiskā pamata, lai varētu Lehman Brothers bankai aizdot naudu, jo viņiem bija pārāk lieli parādi. Un tad bija vēl viena lieta, ka daudzas citas bankas jau tika izpirktas, jo tur vairs nebija naudas, ar ko varētu nopirkt vēl kādu banku. Un vēl viena lieta, ka pietrūka finanšu partneru, lai varētu šādu darījumu paveikt. Bet Ben Bernanke gal galā pateica, ka tirgus būtu varējis pielāgoties situācijai. Jo savukārt ar citām bankām bija tā, ka tas notika absolūti negaidiet, līdz ar to vienkārši iestājās panika. Bet, nu, manuprāt, situācija vienkārši bija tāda, ka federālā uh, vadība reaģēja pēc situācijas. Šodien bija tā, rītdien ir savādāk, un, protams, ir jāsaprot, ka dažos gadījumos viņi veido rezervas attiecību uz AIG, piemēram. Un par Lehman Brothers banku viņi nolēma, ka to viņi neglābs, nu, iemesli bija daudzi. Nu, varbūt viens no iemesliem bija tā, ka, nu, ka viens no vadītājiem agrāk strādāja pie konkurentiem. Nu, nezinu. Nu, es nedomāju, ka viņš varētu šādu lēmumu pieņemt. Vai viņi pārāk tālu iepeldē nezināmos ūdeņos? Nezinu, jūs jau mūsu ziņojumā varat uh, lasīt par dažādu veidu bažām, par to, ka bija politiskas grūtības un, un tagad lūdzu Mārio Bagēzijos. Paldies, priekšādātāji. Es eh, pievienojos tiem, kuri pateicās jums par jūsu izklāstu un eh, vērtēju augstu Jūs, Anģēlis kungs, tad nu tiešām ir vēsturiska nozīme, ka mūsu komiteja jūs komisija sadarbojas. Tieši pēc krīzes arī Lielbritānijā bija redzams, ka gan uh, zinātnieki, gan arī ekonomisti apvienotie karalistē uzdeva jautājumus. Viņiem jautāja, kādēļ gan no jums neviens ne skandināja trauksmes zvanus raugoties uz norādēm par to, ka varētu būt tāda katastrofa. Mums komitejā ir um, bijuši iespēja runāt par to, jūs arī pasveitrojāt, ka Nobel prēmijas laureāts no Francijas profesors jau pieminēja iemeslus. Un uh, nopietnos zinātniskos pētījumos tas jau bija pieminēts. Jums arī ir zinātniski pierādījumi, kurus jūs kā komisija izmantojat. Varbūt, ka ekonomisti, zinātnieki bija pārāk atkarīgi no valstrītes un no lobby aktivitātēm, kas tur notika. Es šeit vēlos atsaukties uz uh, lielām uh, lobby pasākumiem, un es domāju, ka tas ir arī pareizi, un tas ir arī jūsu ziņojumā rakstīts. Proti, ka bija tāda kā ēnu banku ekonomika, ko 2008. gadā tā pieņēma tādus apmērus, ka eh, tā faktiski aizēnoja visu, un arī aizsardzības pasākuma īstenībā bija darboties nespējīga. Tā patiešām bija amorāla rīcība, notika liels spekulācijas, kas nāca par slikti, sliktu taupītājiem. Mans jautājums ir ļoti vienkārši jūsu komisija, vai tā saskata nepieciešamību ievies jaunas normas. Jo tieši šīs lobiju grupas, kas ir saistīts ar finanšu spekulācijām, tās jau vēlējās izgāzt visu šo likumdošanu. Un uh, apgalvojums, kas bieži vien tiek izvirzīts arī Eiropā, tas viss šķiet tā nepamatoti, jo uh, tiek teiks, ka šādi likumi pārkāpa universālus vispārīgus banku principus, es uzskatu, ka šie noteikumi tie ļoti labi darbojušies pirms to, tie ir uh, atsaukti. Otrais jautājums. Vai jūs neskatāt, ka drusku dīvaini, ka, uh, ka kas ir ar šo finansējumu attiecībā pret Eiros bankām? Kas ir tā vispamatā? Paldies! So, uh, all... Labi, es atbildēšu pa vienam uz šiem jautājumiem. Pirmkārt, mēs uh, konsultējāmies ar akadēmiskās vidas pārstāvjiem. Kopumā mēs intervējām vairāk nekā 700 cilvēku, un daudzi no viņiem brīdināja par krīzes iespējām, ja mēs paraugāmies, piemēram, ziņojumu 17. lapusē. Un uh, viens no mūsu citētajiem uh, bija Lažana kungs, kas devās uz igadējo konferenci Džeksona laikā, uh, ko. Un tas notika 2005. gadā. Un tad viņš nāca klajā ar ziņojumu par to, kā finanšu attīstība palielināja risku pasaulē, uh, Un tur viņš norādīja, ka vadītāji koncentrējas uz īstermiņa ieguvumiem, bet šī stratēģija noved pie zaudējumiem. Tāpēc viņš, tāpēc viņš norādīja, ka pašreizējās stratēģijas to pat kredītu, to starp kredītu mīmaiņas darījumi varētu padarīt situāciju katastrofālu. Viņš eh, tāpat arī aicināja mūsu finanšu krīzes izmeklēšanas komiteju pievērst uzmanību šai lietai, Un eh, pret viņu diezgan kritiski izturējās valsts eh, institūcijas, un eh, tika pat norādīts, ka viņa nostājas ir pretrunā ar tehnoloģiju attīstībām. Mēs šajā ziņojumā citējam virkni akadēmiķu, kas jau iepriekš norādīja par gaidāmo krīzi. Atbildot uz otro jautājumu, Tātad šī uh, Glass Stīgel uh, situācija sākās vēl kaut kādu brīdi pirms paša likuma atcelšanas. Un uh, es neesmu drošs, uh, ka es te varu tā plaši komentēt situāciju. Uh, Bet, ja mēs, piemēram, paraugāmies, kas notika ar Citigroup banku, šo tradicionālo banku, kad uh, kad te radās iespēja, tā ļoti aktivizējās uh, akciju jomā un uh, guva zaudējumus 50 miljonu apmērā. Un, uh, jā, būtībā, kad City Group bankai radās iespēja uzņemties riskus, tā tos arī uzņēmās un būtībā iegrūda sevi nelaimē. Šie noteikumi, šis glass Stiglvol tika ieviesti 20. gadsimta 20. gados, lai pasargātu patērētājus. Un uh, Sākotnēji tātad šiem pasākumiem bija aizsardzības funkcija, jo patērētājs sagaidīja, ka gadījumā, ja viņi iesaistās darījumos ar banku, tad viņi iegādājas konservatīvus vērtspapīrus. Trešais jautājums, eh, es diemžēl to nepierakstīju, saka Angelīdas kungs. Jā, trešais jautājums, vai jūs to varētu atkārtot, saka Klīns kungs. Eh, eh, Jā, trešais jautājums bija šāds. Kā um, eh, ASV Federālā banka tik milzīgas investīcijas veica Eiropas bankās? Jums tas būs jājautā citiem cilvēkiem. Es teiktu, ka mums izdevās iegūt daudz informācijas par šiem aizdevumiem, bet uh, un uh, šķiet, ka arī Klīnca kungam par to būtu kas sakāms. Mums bija ļoti maz laika. Uh, mēs sākām darbu 2009. gada jūnijā, mums bija jāizveido izmeklēšanas komanda no nekā, un ziņojums bija sākotnēji uh, jāprezentē 2011. gada janvārī. Līdz ar to mēs izveidojām diezgan daudz kontaktu, atvērām daudz durvju, tajā ziņā, ka mēs atklājām daudz informācijas, kas agrāk nebija nākus atklātībā. Un kā jau es norādīju savā ievadā, uh, turpmākajai izmeklēšanai vajadzētu izmantot šīs iespējas. Un, uh, nu pat ir daudz informācijas par iespējamām nepilnībām, kas ļautu veikt spekulācijas un ir uh, jāturpina izmeklēšana. Jā, Paldies, šķiet, ka Pervanša arī vēlas vēlreiz izteikties. Paldies. Priekšēdētājiem. Jā, es domāju, ka mēs daudz ko varējām iemācīties no tā, ko jūs mums teicāt, un gribētu atgriezties arī pie jūsu sniegtā ievada. Tie, kas eh, mūs klausās, tie, kas arī gaida no mums vēstījumus par to, kā lietas attīstīsies, tad viņi, protams, ir ļoti nobažījušies. Jūsu komisija ir beigusi darbu, mēs strādājam mūsu komitejā un uh, mēs pabeigsim savu darbu vasarā. Galu galā var izdarīt secinājumu tā, ko jūs teicāt. Politikā ir jābūt uh, tādai pietiekami spēcīgai savās pozīcijās attiecībā pret tirgu, lai līdzpalīgiem tirgu sniegtu instrumentus, kas ir vajadzīgi, lai tirgus labi darbotos. Gan jūsu, gan mūsu darbā mēs zinām, cik grūti ir tikt uz priekšu. Tas, ko jūs teicāt par šo Frank, uh, eh, likumu paketi, uh, ka to neatbalsta vairāk kongresa locekļi, kas negrib dot līdzekļus, lai šo jūs pieminēto likumu īstenotu. Es domāju, ka līdzīgas parādības šeit ir pie, arī pie mums Eiropā. Šie paketi, kas e, jums ir, tā jums ir sniegus patiešām iegūdījumu, tad franka pakete, e, e, tā jūs ir virzies uz priekšu, mēs vēl da, e, turpinām. Uh, darbu pie regulējuma mehānismiem, bet mums ir līdzīgs režīms kā jums. Dalība valstis principā ir vienojušās par uh, mehānismu ieviešanu, ieviešanu efektīvāku mehānismu ieviešanu, bet uh, gal galā ir ļoti vilcinās, lai to tā pieklājīgi noformulētu, kad runa bija par to, lai ieceltu personas, kuriem būtu pietiekama augsta kompetence, lai to visu iztenotu. vai arī šīs uzraudzības iestādes atbalstīja arī finansiālā nozīmē. Vēlētos arī kolēģim par Gaizie kaut ko teikt. Ir runa arī vēl par klastīgu uh, šo priekšlikumu. Jā, šeit vajadzētu precīzi paraudzīties, uh, ko tas nozīmē, ko tas dotu, to tiešām vērts izdarīt. Gribētu atgriezties to, ko teicu sākumā arī preses konferencē. Ja šeit, šajā komitejā, pirmajā darba uh, fāzē līdz uh, pagaidu ziņojumam, bija tāda, tāda ļoti vispārīga pieeja, raugoties uz krīzes uh, iemesliem. Tas bija arī atbilstīgi mūsu mandātām, un tā bija finanšu un uh, sociālā un ekonomiskā krīze, un tieši tādā veidā mēs pie tā strādājām. Pirmā redakcija, ko es iesniedzu, lai analizētu krīzi, šī pirmā redakcija faktiski tā kā atdūrās pret tiem, kur nemaz nevēlējās saskatīt krīzes sociālos uh, izcelsmi. Finanšu tirgus izmantoja situāciju, lai dotu uh, cilvēkiem kredītus, piešķir kredītus ar tādiem nosacījumiem, ko īstenībā nemaz nevarēja realizēt, kas bija tad ļoti nereāli. Jā, varbūt tad tie soļi, ko ieteica pret finanšu tirkiem, bija pārāk eh, radikāli un ne, nebija iespējams panākt vienošanos. Es domāju, ka šis priekšstats ka tie, kas ir vainīgi pie krīzes, ka tie tie, tie paši, kur varētu parādīt arī risinājumus, un kaut ko tādu viņš nevar pieņemt. Jūs teicāt, to arī uzsvērāt savā izklāstā. Šeit pastāv tāds noregulējuma ietvars šai likumdošanai, šai uzraudzībai Un šeit arī runa par to, kā mūsu demokrātija darbojas un kā darbojas mūsu tirgus. Tam ir nepieciešams arī parādīt arī pretestību, proti no demokrātijas puses, kas varētu radīt tādu kā pretspēku jo ziņojums ir tās ļoti būtisks posms, un es domāju, ka mēs krīzes komiteja arī varēsim sniegt savu ieguldījumu. Sinies paldies jums arī visu kolēģu vārdā. Ļoti labi, ka jūs šeit apmeklējat mūsu komiteju, un uh, es esmu pārliecināta, ka priekšējais arī atradīs īstos vārdus, lai teiks paldies. Ir ļoti skaidrs laika grafiks mūsu darbam, kas ir paredzēts mūsu krīzes komitejas ietvaros. Parīt, rīts parīt, parītam kolēģi var iesniegt grozījumus lai mainītu noslēguma ziņojumu. Un es domāju, ka informācija, kur jūs mums šodien sniedzāt, ļauj uh, kolēģiem to visu vēl uzlabot, un mēs ceram, ka tas nenovedīs pie tā, ka ziņojuma projekts būs jāraksta pilnīgi no jauna. Bet, uh, ja es uh, dzirdēju jūs izklāstu, tā noteikti nebūs. Paldies. Gribētu arī pateikt noslēgumā dažus vārdus savā dzimtajā valodā. Pirmā šie teica paldies. Jūs tiešām turējāt vārdu. Jūs teicāt, ka Vaš Vašingtonā jūs mums apsolījāt, ka jūs mūs apmeklēsiet un pastāstīsiet par darba rezultātiem. Šodien jūs to izdarījāt. Paldies jums par to. Tā bija ļoti atklāta saruna. Mēs esam ļoti pārliecināti par to, ka būs labi rezultāti un arī patiekam pārsteigt, ka jūs ļoti atklāti uh, izklāstījāt arī to, kā jūs nonācāt pie šiem rezultātiem, ļoti atklāti par to runājāt, par to atklātību, ar kādu jūs atbildēs mūsu jautājumiem. Mēs konstatējam, ka ļoti daudz, daudzai jūs esat ļoti līdzīgi savos uzskatos, ne tikai kas attiecas uz izcēlesmu, uz, uz to, kāds viss radies, mēs jau esam kādu drusku tālāk, arī Pērmāš to jau pieminēja, bet arī raugoties uz sociālajām struktūrām, arī uz līdzsvaru trūkumu. Uh, Mēs tieši tāpat kā jūs esam pārliecināti par to, ka krīze vēl nepavisam nav beigusies, tādēļ ir arī ļoti svarīgi, lai mēs veiktu šeit labošanas mehānismus pasākumus jau laicīgi, un lai mēs eh, pēc iespējas paraudzītos, lai būtu tiešām tāds eh, laba pleca sajūta starp ASV un Eiropu. Nu, jā, mēs eh, ar G20 droši vien visi nevarēsim šeit vienoties, bet ir ļoti būtiski, ka vismaz ASV un Eiropas Savienība šeit patiešām iet roku rokā, lai izvairītos no tā, ka šis vilinājums. Uh, šo, ko dod regulatoriskā arbitrāžas iespēja, lai šo vilinājumu patiešām izmantot. Sirsnieks, paldies, paldies, ka jūs bijat šeit. Ļoti žēl, ka jūs rīt ar savu sievu jau atstāsiet Eiropu, dosieties prom, bet varbūt mēs tiksimies arī citreiz. Visu labu jums! Take those. Thank you very much. And I just want to tell you it's been an paldies, un es vēlos teikt, ka tā man bija ļoti liela privileģija šeit atrasties kopā ar jums priekšsēdētāju un deputātiem. Es augsti vērtēju iespēju eh, pastāstīt par savu darbu un ceru, ka tas noderēs arī jūsu darbā. Protams, ka mūsu kopīgā cerība ir tāda, ka uh, turpma, lai, tāda, lai turpmāk nākotnē vairs nekad nebūtu vajadzības sasaukt finanšu krīzes izmeklēšanas komiteju un krīzes seku komiteju, lai uh, cīnītos ar šādu neveiksmi sekām. Es uzskatu, ka Veiksmīgākais, ko mēs savā ziņojumā panācām, ir mūsu secinājumi sasaistē ar notikumiem, ar faktiem, kas uh, rodami pēdējo 30 gadu vēsturē. Un uh, šie fakti, kas ir saņemti divu mēnešu laikā kopš ziņojuma klajā nākšanas, nu, ir, ir, ir bijuši vairāki atšķirīgi fakti, Un es ceru, ka izmantojot šos faktus un tos faktus, mēs varēsim kopīgi veidot labāku nākotni. Paldies, ka bijāt šodien šeit kopā ar mani. Now, now